Bonjour, les collègues! Labrīt, kolēģi! Labrīt, ja Jean-Claude Juncker! Ārkārtīgi priecājamies jūs te redzēt. Äh, der Grünen und äh, der EFA hier. Esam tātad šodien zaļajā grupā, šodien Briselē, šodien mums ar Jean-Claude Junkeru ir paredzēts interesants eksperiments. Mēs īstenosim šo eksperimentu ar Junkeru kungu centīsimies noskaidrot, kas īsti ir Junkera kungs. Ko mēs esam iemācījušies eh, pēdējās nedēļās, viņš nav zaļais. To mēs uzzinājām jau priekšvēlēšana kampaņas ietvaros. Bet mēs sapratām arī to, ka esat bijušais kristīgais demokrāts. Un ko mēs arī sapratām, ka tieši kristīgie demokrāti Eiropas parlamentā dažkārt šaubās, vai tiešām tu esi kristīgais demokrāts. Viņi uzskata tevi vismaz daļai par sociāldemokrātu. Tad, kad tu priekšvēlēšana kampaņā Skā Keller, Jose Bovē, arī Mārtiņš Šulcs pret, nu, no Vācijas, tad bija šie lielie televīzijas debašu dodi, un es Vācijā tam īpaši sekoju. Un tur tika teikts, ka tur īsti nav redzams atšķirības starp Mārtiņu Šulcu un Žanklodu Junkeru. Daži pat jokoja, pieminot Jults un Šunkeru. Un mēs tad teicam, jā, uh, Tie abi divi jau praktiski par visu ir vienojušies. Duels beidzās ar to, ka tu devies uz Brisele ar lielāko politisko grupu aizmugurē, un zaļiem tas nozīmē to, ka mums ir jāpieturas pie savas idejas par vadošo kandidātu, un tā kā tu šo atbalstu esi saņēmis no kristīgiem demokrātiem, tad tomēr mēs izdarījām spiedienu uz padomi, lai tevi izvirzītu kā kandidātu komisijas priekšsarētāja amatam. Tātad tam ir jābūt Žanam Klodam Junkeram. Bet tā kā mēs esam zaļi, tas nozīmē, ka šie principi ir jāievēro. Tā skaitā starp institūciju attiec attiecībās. Ne jau tā, ka vienmēr ierodoties parlamentā tas automātiski notiek, bet mēs es, vai mēs tevi atbalstīsim, kā mēs tevi atbalstīsim, to mēs šodien centīsimies noskaidrot. Un mēs uzskatām to par pozitīvu, ka tu neteici, man aiz muguras ir liela koalīcija, nē, tu teici, es centīšos noskaidrot, kāds ir atbalsts un kāds ir iespējas sadarbībā ar mazajām politiskajām grupām, kas nav iesaistīts tajos darījumos, kas tiek slēgti Eiropas parlamentā uzreiz pēc Eiropas vēlēšanām. Nu, šī būs ļoti aizraujoša sanāksme, to es mums atvēlēs divar pus stundas, arī to es uzskatu par ļoti uh, lielu laiku. Eh, protams, ka lielajam tēmu lokam tas kopumā nav pārāk daudz, bet mums ir četras būtiskas jomas, par kurām es domāju, ka eh, gan tev, gan mums tas ir svarīgi. Man pašai svarīgākais temats ir attiecības starp pilsoņiem un Eiropas politiķiem. Arī tu ar šādu ideju devies priekšrošana kampaņā. Uh, Es īsti nesagaidīju to, ka Eiropā būs tik liela distance starp uh, iedzīvotājiem un politiķiem. Es vēlos noskaidrot to, kā tu, kā šī viens no vecajiem labajiem proeiropiskiem politiķiem, kā tu skati šo iespēju mazināt plaisu starp eh, parastiem iedzīvotājiem un Briselu. Un ko darīt, lai mazinātu to, ka krīze Eiropā ir mazinājusi taisnīgumu. Zaļo viedokļu svarīgi arī tas, ka mēs skatītu ilgspējīgas attīstības jautājumu, ilgspēja, eh, kā mums zināms no TTIP tiek uztvērts kā sloks, nevis kā kāds pozitīvs izaicinājums. Tas, ka Eiropa ir bagāta, to mēs zinām, bet tas, ka ne visi ir bagāti, to mēs arī zinām. Bet kā ekonomiskā telpa mēs esam vissekmīgākie, visturīgākie pasaulē. Un to mēs uh, redzam, ka joprojām uh, vidusjūras un migrantu jautājumu lokā mūsu teritorija tiek skatīta kā ļoti vēlam. Austrum virziens, Ukraina, Krievija, padomājiet to, ka, ka mēs esam trīs asociācijas līgumus noslēguši ar trim austrumu valstīm. Joprojām paliek atvērts jautājums par šo nespēju vienoties Lībijas, Ziemeļa Āfrikas, Sīrijas, Tuvo Austrumu jomā, vai Eiropas Savienība šajā sasaukumā spējas vienoties par vienotu ārpolitiku. Es zinu, ka tas ir daudz, bet es vēl došu iespēju savam kolēģim eh, Filipam vēlāk eh, iespēju vadīt, bet tagad vārds tev. Jā, labrīt. Eh, Filip. Mans dārgais Filip, labrīt jums arī. new technologies. Ak, šīs jaunās tehnoloģijas. Um, Man ārkārtīgi pri liels prieks, ka var būt šorīt šeit. Es atvainojos, ka esmu ieries mazliet eh, par vēlu, tieši tā kā žuzē, kā vienmēr. Nu, tāpēc, ka Briselē līst, protams, un tikko Briselē līst, tā tā ir vesela katastrofa. Neviens īsti nezin, gan kāpēc, droši vien, ka mm, Beļģi droši vien ir tik sakreņķējušies par to, ka viņi nav, tā, nav varējuši spēlēt tālāk šai čempionātā, ka pat lietas tiek uzsverts kā katastrofa. Nu, jā, jūs jau dzirdējat arī, kāds bija vakardienas spēles rezultāts. Nu, jāsaka, man šis rezultāts patīk, nu, salīdzinoši, protams. Un tad šodien arī jāvinnē. Nu, es ceru, ka arī man izdosies vinnēt, jā. Besonders gemacht hast, gemocht hast, du gesagt hast. Jā, man patika tas, ka tu sacīji e, par e, e, to, ka es esmu viens no vecajiem labiem Eiropas politiķiem. Nu, es bieži sevi aprakstu kā vecu dinozauru. Ciet, hast, Esmu ieradies šeit pie jums, pie zaļo grupas, tāpēc, ka es to vēlējos, tāpēc, ka jau kopš vēlēšanām esam uzturējuši kontaktus, nu, ļoti tādus spēcīgus kontaktus eh, ar daudziem no jums. Arī iepriekšējā Eiropas parlamenta mandāta laikā esam sazinājušies, jādomā, jūsu grupa nav, nu, nekāds tāds balts, nepazīstams kaut kāds lielums, nē, es jūs pazīstu daudz ļoti labi. jo parlaments, protams, ir demokrātijas šūpolis šeit Eiropā. Un tāpēc man ne īpaši patika tas fakts, ka diezgan lielas e, vienojās par to, ka ir vajadzētu šādā veidā īstenot konkurenci, nākot klajā ar šiem spicas kandidātiem. Jo es personīgi neuzskatu, ka, piemēram, Somijas ziemeļu e, iedzīvotāji nu, tā īsti labi sab, saprot, kas tas ir par tautas partijas kandidāts un tā tālāk. Bet šis jauninājums, domāju, ka nu, nākamajās vēlēšanās e, būs e, nu, tāds varbūt tiks izvērsts vairāk Un tāpēc arī esmu šeit ieradies, jo vienmēr zaļos esmu uzskatījis par tādiem, nu, līdzīgi domājošiem, man līdzīgi domājošiem, par tādu proeiropeisku partiju Eiropas līmenī. To var redzēt gan tātad Eiropas līmenī, gan nacionālo valstu līmenī. Visur zaļie veidoja daļa no tās saimas, kas aizstāv Eiropu, kas vienmēr iestājas par Eiropu un e, viņi vienmēr ir izrādījuši neatlaidību, uzstājību, mm, vērsušies pret dažādām e, nekārtībām, kas nākušas gan no Brisels, gan Nacionālo valdību puses. Un tāpēc pārējiem vienmēr saku, arī saviem draugiem tautas partijā un sociālistu partijā, ka ir nepieciešams palē, palielināt šo proeiropisko vairākumu parlamentā. Tā, lai mēs šeit parlamentā varētu aizstāvēt Eiropu un eh, ne, nenodoties kaut kādām tādām virspusīgām debatēm eh, un atstāt vadības grožus tām partijām un organizācijām, uh, kas eh, ir pret Eiropu. Mēs taču cilvēki un organizācijas, kas ar mums eh, rēķinās. Kāpēc es kļuvu par kandidātu? Nu, jāsaka, tas nebija, nu, man tāds iecerēts dzīves un karjeras plāns. Es 30 gadus esmu strādājis Luksemburgā, Luksemburgas valdībā kā ministrs. Es biju arī premjerministrs tur. 19 gadus būtu varējis mierīgi turpināt šajā matā darboties eh, Un 20. oktobrī es biju gatavs ievērot arī vēlētāju, protams, balsis citi kā nebija viens prāts. Un tad man izteica piedāvājumu iz, piekrist manas kandidatūras izvan, izvirzīšanai. Tas notika bez tādām nogurdinošām uzklausīšanām. Man vienkārši uzdeva šo jautājumu. Un tad man teica, ka, lūk, ja nu ja nu kas, tad es varēšu atgriezties Luksemburgā. Nu, es katrā ziņā piekritu šo ies, šai iespējai. Kāpēc es vispār metošu šai piedzīvojumā? Jā, tas ir piedzīvojums, jo tas, protams, nes līdzi savus ierobežojumus tāpēc, ka uh, tāpēc, ka es eh, redzēju, ka komisija ir vajadzīgs spēcīgs priekšādātājs, kas var mainīt Eiropu, un Eiropa ir jāmaina, ir tik daudz lietas, kur nepieciešams varbūt pavisam steidzams eh, pārmaiņas. Kampaņas laikā eh, es noteicu zināmas prioritātes par kurām es jau arī runāju visas kampaņas laikā. Un jāsaka, man bija arī tāds milzīgi, nu, jāpiedzīvo tad vairāk trūkumi eh, šīs te kampaņas laikā, jo es, protams, biju Eiro grupas aizstāvis un eh, man bija jāaizstāv arī Eiropas, pa, Eiropa padomas lēmumi. Man vajadzēja aizstāvēt komisijas lēmumu, vai tad tas ir viegli visu to darīt? bet es negribēju ļauties tādai vieglai, vieglam ceļam visus kritizēt. Piemēram, kritizējot Barozo komisiju. Es redzēju, kā šī komisija darbojās, redzēju, ka bija, protams, arī trūkumi un tā tālāk un kļūmes. Uh, Bet, nu, jāsaka, aizstāvamo lietu bija ļoti daudz. Pārējie varēja teikt pavisam vienkārši to, ko viņi grib. Viņi faktiski bija tāda, nu, nesaistītām rokām. Bet es ne. Mums bija, lūk, šīs debats televīzijā, un uh, tiešām tas bija ļoti grūti jo pārējie patiešām varēja vienkārši ņemties un cīnīties kā šults un tā tālāk. Reizēm likās, ka Šulcs pat ir vairāk kristīgais demokrāts nekā viens otrs cits. Viņš tiešām distancējās no daudz kā. Nu, es bijuši, es runāju par savām prioritātēm. Un tās, protams, nonāca jautājumu krustugunīs no Eiropas pilsoņu puses. Izaugsme un nodarbinātība, lūk. Protams, ka tās nav tikai un vienīgi manas prioritātes, pārējiem kandidātiem tas arī bija svarīgi. Bet agrāk par daudziem citiem eh, mēs tāpat, es tāpat kā jūs novērēja, no, novērojām, ka pastāv milzīga plaisa starp Eiropas pilsoņiem un šo Eiropas projektu. Nu, tam par iemeslu ir vairākas lietas. Viena no tām ir tāda, ka daudz valstu vadītāji mēdz Eiropu nomelnot savās valstīs. Viņi apraksta Eiropu kā tādu, kur, lūk, tiek pieņemti visi šie lēmumi, kas viņiem nepatīk. Viņi, viņi vaino visos lēmumus, kas nav tik veiksmīgi. Uh, Un man nepatīk šāda nomalnošanas politika un komunikācija, ko piekop daudzas valdības. Un savukārt pavisam ko citu viņi saka ministru padomēs, viņi saka, lūk, mē, un tad visa šī retorika par to, ka vieni ir zaudējuši, citi ir vinnējuši, tie, ka, lūk, nav spējuši to izkarot vai šo izkarot. Eiropā mēs nekad neiegūstam nevinnējumus citu rēķinu, nē, ne, mēs iegūstam visi kopā padomus līmenī mēs veidojam Eiropu, kas būtu daudz loģiskāka, respektējošāka, demokrātiskāka. Nekad neesmu sapratis, kāpēc padomas diskusijas vai Eiropa padomas diskusijas, kur, protams, ir ļoti daudz un dažādi viedokļi, tomēr vienmēr tiek uh, Eh, uzskatīts par eh, Eiropas krīzi. Tas ir skaidrs, ka nevar tik viegli panākt vienošanos. Eiropā mēs esam tik daudz dažādu pastāv domstarpības, bet tad kāpēc tas viss, kāpēc tiek aprakstīts šīs domstarpības par, kā krīze? Nē. Nu, piemēram, ja mēs esam eh, Francijas senātā vai kādā citā parlamentā vai parlamenta grupā, vienmēr ir pretēji viedokļi. Vai te visi vienādi apraksta visus notikumus un izpratni? Nu, es ceru, ka arī Luksemburgai drīz būs um, savas pludmales. Bet, nu, respektējam savus kaimiņus. Tātad Eiropa ir ļoti dažāda. Un Eiropas Savienība nav gluži viens un tas pats, eh, kas Eiropa. Tie nav sinonīmi. Protams, ir arī Eiropas padome. Un tā, protams, ir vienkārši jābrīno par to, cik daudz tā ir panākusi cilvēktiesību jomā, kādu progresu tā guvusi demokrātijas attīstības ziņā. Un Eiropas Savienība nav Eiropa. Un Eiropas Savienībai nevajadzētu nodarboties ar lietām, kas, ko tas neskar, jo visas lietas, kas notiek pasaulē, nav Eiropas Savienības problēmas. Saka, vienmēr tiek runāts, lūk, ir ir eh, jāstiprina subsidiārs princips katru reizi, par to tiek runāts. Un tad vienmēr tiek konstatēts, ka pat tad, ja vienojamies par principiem, tad nevaram vienoties par to, kā detaļās tiek piemērot šie principi. Es atbalstu subsidiārs principu. Un tas ir lūk tālākā par šīs um, valsts un baznīcas varas nodalīšanu pat pašos pamatos. Jūs zinat šis, uh, Francija, šo Francijas valsts uh, principu. Un tā tas ir bijis jau, nu, kopš seniem laikiem. Aristoteles taču arī bija pirmais faktiski demokrāts, un viņš jau iedibināja šo principu. Un subsidiāts principa neievērošana zināmā mērā arī izskaidro uh, to, Kāpēc Eiropas eh, pilsoņiem nav tik liels ticības Eiropas projektam? Un mums šī cieņa ir jāatjauno, pamatojoties uz subsidētas principu. Tā, lai tas atspoguļotos pilsoņu ikdienas dzīvē. Es domāju, ka krīze, protams, ir vēl vairāk nu, spēcinājusi šo iedzīvotāju skepsi. Bet te nu jāsaka, ka pazīstot labi Eiropas valstis un atmosfēru tajās, man tomēr jāsaka, ka sabiedrībā nebija vienotības par to, kā tad virzīties tālāk. Tik Mums, protams, ir jālabo šī lidmašīna, faktiski jālabo, kamēr tā vēl ir gaisā, kamēr tā vēl lido. Un arī sabiedrībā, nu, ir dažādi viedokļi, jāņem vērā virkne dažādu atmosfērisko parādību. Te ir, ir vajadzīga gan analīze, gan rīcība un daudz izdarīja secinājumus, neņemot to vērā, tikai pamatojoties uz šīm korekcijas programmām, ko mēs izstrādājam attiecīgām valstīm. Un, zināmā mērā, tas nebija taisnīgi. Un, protams, ka tam bija ietekme arī uz sabiedrību, sabiedrības dzīvi. Un izaugsma un nodarbinātība. Uh, Protams, ir lietas, kas nodarbina Eiropiešu prātus. Un, protams, ka nevar panākt izaugsmu tikai un vienīgi samazinot deficītu. Parādi ir jāsamazina un jāuzlabo darba tirgus. Es strādāju šiem jautājumiem 17 gadus. Uh, un domāju, ka darba tirgus tāds eh, elastības trūkums šai tirgu par labu nenāks. Jo darba ņēmēji tāpat laikā, protams, nav tikai un vienīgi tie, uz kur rēķinu varam te korģēt eh, dažādas valstu parādu jautājumus un tam līdzīgi. Man ir pašam sava koncepcija attiecībā uz valstu finansēm. Un es domāju, kad domāju par nākamās, nākamajām paudzēm, ka mums ir jārīkos atbildīgi. Es esmu atbalstu budžeta disciplīnu, bet es esmu pret tādiem pārliecīgiem taupības pasākumiem. Uh, kas eh, rada netaisnīgas sekas. Disciplīna jā, pārliecīgi taupības pasākumi nē. Un tāpēc eh, tajā brīdī, kad tiek veidots viss šīs korekcijas programmas un glābšanas programmas, pirmām kārtām ir vajadzīgs pētījums par to, kādas tā, tam būs sekas uz ekonomiku, uz iedzīvotājiem. Un mums vienmēr, eh, nu, ja tiks izstrādāt šādas jaunas programmas, ja tāds būtu vajadzīgs, būtu vienmēr jādomā arī par to, uh, ir jādomā arī par to, lai nebūtu šādu netaisnīgu seku, jādomā par konkrētiem gadījumiem. Vēlos, lai kopīgiem spēkiem pārdomājam šo par trojkas aizstāšanu ar tādu institūciju, kas būtu atbilstīgāka pēc saviem principiem demokrātijas um, koncepcijai. Jā, trojka struktūra, eh, nu, vairs nav tāda, ka komisija varētu izstrādāt eh, šīs pielāgojuma programmas, korekcijas programmas. Ir vajadzīga, komisija nevar darīt to viena pati, mums ir vajadzīga starptautiska organizācija iestaisīšana. un es gribētu arī, lai Eirogrupa tiktu piesaistīta trojkas darbam, jo tur taču darbojas, nu, finanšu ministri, kas ir leģitīmi ie, ievēlēti caur savu valdību plāksni. Esmu arī pret nodokļu krāpšanu, izvarīšanos no nodokļiem, redzu te, še, šeit žalīku unzi, un pēc viņas ķermeņa valodas jau saprotu, ka uh, Viņai prieks, ka es pieskaros šai jomai. Manā valstī gadu desmitiem ir gūts, gadu desmit laikā ir gūts progress šai jomā. Pagājušā gada 10. aprīlī mēs paziņojam par to, ka banku noslēpumu jautājums tiks mainīts, grozīts, ierosinājām direktīvu pamatojoties uz eh, kopējiem tātad, nodokļu jautājumiem par finanšu nu, transakciju nodokli tika runāts. Un es gribētu, ka šāda nodokļa iekasēšanas rezultātie gūtie liedzekļi tiktu eh, piemēroti atbilstīgā veidā izmantot atbilstīgā veidā. Es zinu, ka vairākas valstis to neatbalsta, bet nevaram rīkoties tā, ka tas nāk vienām valstīm par labu, citām par sliktu. vajadzētu ieviest nu, tādu, kā zinām, morāli šai nodokļu jomā. Man gan nepatīk šis vārds morāli. Bet nedrīkst būt tā, ka val, kāda valdība krīt par upuri nodokļu konkurencē. Un tāda negodīgai nodokļu konkurencē. Gribu, lai mums visur Eiropā būtu arī minimālā alga, sociālā aizsardzība. tādas minimālās gra, ga, obligātās garantijas. Un, kad runājam par finanšu plānu pārskatīšanu, kad pie tā ķersimies klāt, tad mums vajadzēs domāt tomēr daudz pamatīgāk par Eiropas pašu resursiem. Es no 85. gada jau te darbojos, strādāju arī pie budžeta jautājumiem tā tālāk, un ir ļoti grūti paredzēt tālāko trajektoriju, ja nav zināms, cik būs līdzekļu. Uh, Vienmēr ir strīdi, vienmēr ir tāda cīkstēšanās par līdzakļiem starp valstīm, un tas tāpēc, ka nav pašu resursu Eiropas Savienībai. Ja šādi pašu resursi būtu, tad tādā gadījumā arī ar finanšu plānu tādas problēmas nerastos. Varbūt pāris stundu laikā to būtu iespējams pieņemt. Tagad ir vajadzīgi 2-3 mēneši, jo prezidentūras visas mīnstinās, kavējas. Uh, un nekur neviens nevar tikt uz priekšu. Es gribētu, lai Mario Monti turpina darbu pie šī jautājuma. Jā, tur ir arī runas laiks, acīm redzot, tiek uzskaitīts, vai ne tā? Jā, tieši tā. Attiecībā uz tirdzniecības līgumu ar ASV priekšsarētāji, to, to, to mēs varam arī atsevišķi skatīt. To mēs varētu ātri arī izskatīt vēlāk. Vai es jau runāju par eiro, nē, darīsim to debašu laikā. Vai runāju par investīcijiem? Jā. Domāju, ka Eiropā pietrūkst investīciju. Vismaz gan no valsts, gan no privātās puses. Un ir jau šīs programmas arī, nu tā teikt, budžetu izpildošajās valstīs, bet tomēr arī tur uh, ir samazināts valsts investīcijas. Bet es gribētu, lai Eiropa kļūst par valsts un privāto investīciju kontinentu. Man gan nav mandāta diskutēt ar visiem, uh, ar ko vien tīk. Nē, mani ievēlējis tomēr Eiropas parlaments, un es neesmu tik augstprātīgs, lai te kaut kādā veidā uh, pats dalītu kaut kādas lietas un īstenotu sarunas lūk ar Eiropas investīciju banku vai tā, tā un tā tālāk. Bet uh, mums eh, šīs sanāksmes ar šo banku būs, un mēs runāsim ar viņiem par to, kā atjaunot valsts un privāto investīciju līmeni ko darīt, ko no jauna um, veidot darīt, lai atjaunotu investīcijas, jo bez investīcijām mēs nekur netiksim. Un šīm investīcijām galvenokārt jākoncentrēs uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Turklāt jāņem vērā arī šo investīciju programmu apraksti jo tām pirmām kārtām jābūt ne tikai balstītām uz ekonomiskiem pamatiem, bet uz tādām strateģiski svarīgām lietām kā energoapgādes drošība, ekoloģiski draudzīgas, draudzīgi projekti, konkurētspējas priekšrocības. Nu, tātad tam visam jābūt vērstam uz nākotni, un es gribētu pārliecināties, ka investīcija banka savās pārdomās visus šos elementus ņem vērā. jo investīcijas, jā, tiešām ir prioritāte, tāpat arī kā birokrātijas samazināšana Eiropā, cita starpā. Es nesaku, ka iepriekšējā komisija neko nebūtu lietas labā darījis, bet es vienkārši gribētu teikt, ka darīt var vēl daudz ko vairāk. Nepieciešams par to arī diskutēt. Es gribētu, lai mūsu starpā būtu tāda vienprātība par to, lai mēs varam veiksmīgi sadarboties, man gribētos, un es domāju, ka pat vajadzētu laiku pa laikam arī, lūk, e, sazināties tieši ar jums, ar zaļajiem. Un es domāju, ka būtu tikai un vienīgi prātīgi, ja mēs e, šādas tikšanās rīkotu. Vēlos dialogu tādu, uzticam pamatīgu dialogu par labu Eiropai. Mana mandāta ietvaros. Merci Jean-Claude pour cet expose. Paldies, Jean-Claude, par šo, šiem ievadvārdiem. Tiešām ļoti apgaismojoši. Jūs, eh, lūk, esat ieradies pie zaļās grupas. Gribu jums atgādināt, ka, nu, ja arī mēs esam pret vienu vai otru eh, kas, lietu, kas tika darīta jūsu priekšgājēja uh, mandāta laikā, tas tomēr nenozīmē, ka mēs neizmantojām visas iespējas piedalīties eh, šai vairākumā, nākt klajā ar savām idejām likumdošanas lomā jomā, tikko tas bija iespējams. Tepat laikā gribu uzreiz dot vārdu eh, pārstāvjiem no šīs otras zaļo eh, grupas sastāvdē, respektīvi Brīvajai Eiropas aliansai. Mūsu kolēģe uzdos jums jautājumu šīs politiskās saimnes vārdā, un, protams, ka arī viņi vēlas ar tevi īstenot viedokļu apmaiņu. Je vous parle au nom d'Alain, comme on a dit, Es runāju ar jums, Junker kungs, Eiropas brīvās apvienības vārdā. Tur ir, lūk, virkne valstu, kas iesaistās. Mēs esam ar zaļiem sadarbojušies jau kopš 90. gadiem, un tad šajos gados Mēs esam strādājuši pie pašnoteikšanās dažādos reģionos, pie decentralizācijas, lēmumu pieņemšanas jomā, pie cilvēktiesība aizsardzības un pie spēcīgas ekonomikas veidošanas šais reģions. Man zaļie kolēģi jums uzdos jautājumus noteikti pre, eh, mērtiecīgus. Es gribētu pievērsties vienam punktam. Laimīgā kārtā turpmākajos četros mēnešos divas Eiropas nācijas Skoti, Skotijā un Katalānijā varēs nodot savu balsi leģitīmā demokrātiskā veidā un informēt par to, kā, kā tās vēlas redzēt savu politisko nākotni. Se, septembrī Skotijas iedzīvotājiem būs iespēja iespēja balsot referendumā, demokrātiskā referendumā par to, vai Skotija būtu jākļūst par neatkarīgu valsti vai nē. Šāda veida procesu e, ļāva īstenot Lielbritānijas valdībā, un to pieprasīja Eiropas Savienība. Novembrī savukārt ir paredzēts līdzīgs konsultatīvs process Katalānijā. Un Par to vienojās divas trešās daļas Katlānijas parlamenta pārstāvju, kuriem ir šī leģislatīvās pilnvars. Uh, Katalānijā šobrīd ir milzīga mobilizēšanās, jūs jau zinat, viņi vēlas uzsākt šo konsultēšanās procesu. Jūs teicāt, ka jums patīk mazās karalistas, mazās republikas, lieliski. Mans jautājums ir šāds. Kā iestādes, Eiropas iestādes un jūs pats reaģētu? uz to, ka, nu, piemēram, būtu tāds vai citādāks rezultāts Skotijā vai Katalānijas procesa rezultātā? Oui, la question est précise, la réponse ne le sera pas. Sans blague. Euh, moi, j'ai un, un grand respect pour les expressions démocratiques. Es patiešām ļoti respektēju uh, demokrātiskās intereses Eiropas teritorijā, taču man nav nec. Uh, nekādas godpā, godkārības, nedz arī uh, vēlēšanās iesaistīties debatēs par uh, teritoriālajiem sadalījumiem dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šos jautājumus ir jārisina gan Spānijai, gan arī Lielbritānijai un Skotijai. Līdz šim tā ir vienmēr bijusi daļa no Lielbritānijas, tātad nopienotās karalistes. Uh, Es nevēlos šeit eh, kaut kādā veidā uzkurināt debates, kas eh, īstenībā īsti tā neatiecas uz Eiropas Savienību. Protams, ir jāņem vērā arī subsidiaritāte, analizējot šādus jautājumus. Es eh, tikai vēlējos teikt, ka izvēles respektēšana, vai tas nozīmē, ka mēs eh, Eiropas institūcijās akceptēsim tādu izvēli, ko pilsoņi ir izdarījuši demokrātiskā veidā. Galu galā Eiropas Savienības uh, loceklis nevar kļūt vienkārši nosūtot vēstuli. Es nedomāju, ka mēs varēsim no Žena Klauda izvēlēt kaut ko vairāk par šo jautājumu. Vai jūsu grupā ir viedoklis šajā jautājumā? Jā, tiešām par to vēl būtu jādebatē. Tagad pārējās debatēs mēs ievērosim klasisko parlamentāro modeli. Žans Klots to noteikti labi pārzina. Mēs dosim vārdu pieciem jautājumu uzdevējiem katrs jautājums tikai viena minūte, un pēc tam Žants Klots varēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Esam mazliet iekavējušies. Ir ļoti daudz runātāju, gribētu viņus aicināt izteikties pēc iespējas īsāk. Pirmās debatas būs par demokrātiju. Žanklod, šķiet, ka pašlaik demokrātija Eiropā netiek pārāk labi vadīta. Ja ir runa par tautas valdību, uh, vai tiešām šeit ir runa par tautu, jo šķiet, ka politiskā vara tiek arvien vairāk pakļauta finanšu tirgu likumiem, līdz ar to šī suverenitāte kaut kur pazūd. Uh, Multinacionālajie uzņēmumi pakļaujas konkurencei un uh, dažādiem sociāliem noteikumiem Eiropas Savienības dalību valstīs, tad vai nav tā, ka uh, politiskā izvēle tiek noteikta organizācijās, kurām nevienmēr piemīt vajadzīgā demokrātiskā leģitimitāte. Tāpat ir jādomā par transatlantiskajiem tirgiem, kas vēl vairāk varētu samazināt uh, suverenitāti. Tas būtu pirmais jautājuma bloks, uz kuru vajadzētu sniegt atbildes. Un uh, tagad došu vārdu Janikam Žado, L'une de vos priorités, euh, c'est... Paldies, um, Junkera kungs, labrien, labdien! Šķiet, ka uh, mums uh, būs jāsaskarās ar uh, brīvās uh, tirzniecības uh, līgumu, un mēs uh, zaļietam tā īsti nepiekrītam. Tas, uh, ko jūs teicāt par Eiropas modeli, par uh, solidāro ekoloģisko attīstību Eiropā ar uh, savu attiecīgo ekonomisko modeli, mums uh, šīs perspektīvas e, pašlaik nozīmē galvenokārt e, ilūziju sabrukumu Eiropā. Gribētu jums uzdot vairākus jautājumus. Pirmais attiektos uz investīcijām. Jūs e, runājāt par to, ka uzņēmuma var uzbrukt valstīm, federālajam modelim. Tas viss var notikt lielos supranacionālos m, privātos tribunālos. Uh, Junkerkungs, jūs uh, darbosieties komisijā, kas um, nodrošinās, lai pilsoņi var uzņemties um, lielāko ekonomisko lēmu pieņemšanu, vai arī jūs tomēr darbosieties tādā komisijā, kas vairāk pakļausies lieliem multinacionāliem uzņēmumiem. Otrais jautājums. Uh, Šķiet, ka pēdējā vēlēšanu kampaņā pilsoņi ir sapratuši, ka Eiropa darbojas kaut kur tālu no viņiem, līdz ar to viņi balsoja pret Eiropu. Vai uh, šī uh, organizācija ir demokrātiska, vai tomēr viss notiek pilnīgā slepenībā? Uh, Vai nebūtu labāk nodrošināt, lai lielie jautājumi, lielie dokumenti tiek apspriesti caurzemāk, lai pilsoņi var piedalīties to apspriešanā? Vai arī jūs atbalstīsiet tālāku slepenību gan komisijā, gan arī citās organizācijās? Kā jūs minējāt, dažkārt tiek paustas idejas, ka uh, dokumentiem nebūtu jā, jābūt pieejamiem. Līdz ar to uh, Eiropa patiešām attālinās tādā dramatiskā veidā no pilsoņiem un uh, visa tā, kas pilsoņus skar. Oui, uh, Jadot, bonjour. Labdien, Žado kungs! Attiecībā uz jūsu pirmo jautājumu es gribētu koncentrēties uh, galvenokārt uz jūsu mm, svarīgākajiem argumentiem. Ja mēs eh, tagad paskatīsimies uz pašreizējo kārtību, īsti nesaprotu, kāpēc eh, lielas demokrātijas nevarētu uzticēties tiesu sistēmai. Galu galā mums ir tiesas, kas var risināt lietas, kas eh, tajās tiek iesniegtas. Tieši tāpēc es tā īsti neatbalstu tā saucamos privātos tribunālus vai šķīrēja tiesas. Dažkārt šie tribunāli var nākt klajā ar labiem spriedumiem, bet nevienmēr viņiem šie spriedumi ir jāpamato. Tas nozīmē, ka es atbalstu Um, likuma varu un tās piemērošanu. Tagad par caurdzamību. Es īsti nezinu, kāda ir pašlaizējā situācija. Es galu galā neesmu nekāds dievs. Ja man būs sīkāka informācija, es spēšu sniegt atbildes uz šo jautājumu. Es esmu pilsonis tieši tāpat kā jūs. Es īsti nezinu, kas notiek. Es zinu, ka mums ir jāpabeidz sarunas. Ir būtiski, lai mēs tuvinātu šīs lielās ekonomiskās lielvaras Eiropas Savienību un Amerikas Savienotās valstis. Tieši tāpēc nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam ir jāzina par notikuma attīstību. Cauradzamība ir ļoti svarīga. Taču es nedomāju, ka būtu prātīgi, ja mēs visu laiku atklātu sarunu stratēģijas. Galu galā, ja pastāv kāda saruna stratēģija, un šī stratēģija tiek plaši skaidrota, tad galu galā šī stratēģija pazūd. Domāju, ka dažus dokumentus varētu publiskot, bet noteikti ne visus. taču visi dokumenti, kurus var publiskot, ir jāpublisko tā, lai caurdzamība būtu maksimāla. Domāju, ka ir vairākas lietas, eh, kas amerikāņiem būtu jāapzinās. Ir zināmas lietas, kas mums ir jāaizsargā. Piemēram, tas attiektos uz patērētāju aizsardzību, pārtiku, pārtikas drošību, bet ir arī lietas, kuras nevar pārkāpt. Tas pats attiektos uz datu aizsardzību. Es domāju, ka datu aizsardzību vajadzētu izņemt no šo sarunu aptvērumā. Sarunās nevajadzētu par to spriest. Es uzskatu, ka šeit vajadzētu uh, izvēlēties veselo saprātu. Tātad visi uzņēmumi visi tirzniecības uzņēmumi ievēro Eiropas likumus atkarībā no savas atrašanās vietas. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu visu ļoti skaidri noteikt un nevajadzētu tagad iedziļināties šajās debatēs. Mums galgulā ir principi un vērtības, kas mums ir jāaizsargā. Paldies! Nākamais runātājs Tamašs par eh, līguma izmaiņām. Paldies! Esmu jauns deputāts, un es vēlētos ar jums uh, runāt savā dzimtajā valodā. Pēc tam atgriezīšos arī pie. Es gribētu sveikt jūs mūsu politiskajā grupā. Man ir liels prieks, ka jūs vēlaties piedalīties debatēs ar mums. Patiešām paldies, ka ieradāties. Manu jautājumu uh, izraisīja jūsu apgāvojumi gan šeit, gan arī agrāk izteikti apgāvojumi uh, Eh, sakot, ka jūs eh, vēlaties kļūt par komisijas priekšādātāju, lai ieviestu izmaiņas. Es to augstu novērtēju, mēs saprotam, ka institucionālā līmenī ir vajadzīgas izmaiņas. Tāpat arī mans jautājums balstās uz jūsu teikto par ārpolitiku. Tā kā Eiropā ir vajadzīga konsolidācija, tad paplašināšanās nav iespējama tuvāko piecu gadu laikā. Es īsti nezinu, vai var piekrist analīzē, bet ja tā būtu, un ja tā tiešām būtu taisnība, ka Eiropai ir vajadzīga konsolidācija. Vai jūs paredzat institucionālas izmaiņas, tā skaitā izmaiņas līgumos? Vai komisijā jau par to tiek uh, spriests, vai jau ir sagatavošanās darbi? Un kā jūs nodrošināsiet, lai mm, caurdzamība un demokrātiskā leģitimitāte tiktu nodrošinātas vēl augstākā līmenī, pat līdz e, referenduma iespējai, ja ir paredzētas izmaiņas līgumos? Šķiet, ka jūs uzdevāt četrus jautājumus. Nu, ne tikai viens. Nu, es mēģināšu sniegt atbildi vismaz uz dažiem no jautājumiem. Jā, par paplašināšanos es teicu, ka nākamajā sasaukumā tiešām nav paredzēta jauna dalība valstu uzņemšana. Šo uh, piezīmi noteikti neizraisīja uh, kaut kāds naidīgums pret kandidātu valstīm. Uh, Tas ir vienkārši tāds mm, saprāta lēmums. Mums ir jāpabeidz sarunas, jārīkojas mm, loģiski, un tas nozīmē, ka jaunas dalībvalstis nevar tikt pieņemtas. Taču tas nenozīmē, ka uzsāktās sarunas tiktu pārtrauktas. Mums jau notiek sarunas ar vairākām kandidātu valstīm, tās turpinās un tās arī turpināsies, taču es nedomāju, ka tās varēs pabeigt eh, nākamā sasaukuma laikā tās netiks pabeigtas un noteikti nevarēs uzņemt jaunu dalībvalsti. Šķiet jūs netieši uz to atsaucāties. Vienlaicīgi es esmu pārliecināts, ka mums ir jāsaglabā Eiropas perspektīva, jo īpaši Rietumbalkānos. Tā būtu patiešām ļoti liela kļūda, ko mēs nedrīkstam pieļaut, proti mēs nedrīkstam dot mm, tādu uh, tādu iespēju mm, Rietumu Balkāniem, ka Eiropa e, uz tiem neatiecas. Uzskatām, ka e, šīs perspektīvas ir jāsaglabā. Attiecībā uz vispārīgāko jautājumu par līguma izmaiņām es nevēlos tagad sniegt atbildi. Negribu dot tādu detalizētu atbildi, jo tas ir atkarīgs no tālākās attīstības un debatēm Eiropas Savienībā. Uh, es uh, nevarētu izslēgt līguma izmaiņas nākamajā sasaukumā, ja tās būs patiešām vajadzīgas. Iespējams, ka uh, pabeidzot uh, ekonomisko monetāro savienību šādas izmaiņas būs vajadzīgas. Un, ja tā tiešām būs, tad uh, kopienas līmenī mums vajadzēs uh, akceptēt starp valdību vienošanās, kas uh, tika panāktas iepriekšējā periodā attiecībā uz ekonomisko un finanšu krīzi. Tātad līguma izmaiņas es neizslēdzu, bet es nevēlos arī tās apsolīt. Šeit vēl neesmu pieņēmis lēmumu. Nākamais Svens Gīgolds par lobī, lobēšanu. Labdien, Junkera kungs! Liels prieks jūs šeit redzēt mūsu vidū! Jūs runājāt par plaisas eh, pieaugšanu starp pilsoņiem un Eiropas projektu. Tas mums arī uztrauc. Mēs eh, zaļie uzskatām, ka pastāv lielu interešu grupu iespējas gan uz parlamentu, gan uz padomu, gan arī uz komisiju. Tieši tāpēc gribu uzdot divus konkrētus jautājumus. Vai jūs kā komisijas priekšādātājs eh, ieviesīsiet eh, tādu kā likumdošanas pādu. Eiro ASV par to jau uh, ir runāts. Tātad katra interešu grupa, kas vēlas ietekmēt kādu tiesību akta pieņemšanu, tiek reģistrēta un visi par to zina. Un otrais, vai šis sārdzības reģistrs, kas jau ir ieviests, tiks patiešām strikti piemērots un vai tas būs visiem saistošs un vai visiem pie tā būs jāpieturas. Un pēdējais, vai pilsoņu iniciatīva tiks revidēta turpmāko piecgadu laikā, vai jūs izmantosiet šo revīziju, lai šo procedūru vienkāršotu un lai stiprinātu pilsoņu tiesības šajā jomā, tā lai pilsoņi neizjustu, ka plaisa tiešām ir tik dziļa. Par eh, šīm pārsteidzošajām plaisām un par eh, pārsteidzošajām lietām uh, Nu, eh, gribu teikt, ka tiešām eh, es sēžam šeit vienā telpā un jūs tagad mani uzrunājat uz jūs, bet eh, mēs taču principā viens otru uzrunājam uz tu. Nu, pastāv publiskā telpa un privātā telpa, saka Svena Gīgauda kungs. Nu, es domāju, ka šīs telpas tomēr uh, varētu tuvināt, bet neatkarīgi no tā visa. Es patiešām uzskatu, ka Caurdzmības jautājumos mums ir jākļūst caurdzmākiem. Jūs iespējams eh, gaidīsiet, lai es stātos pret dažādām slepenām vienošanām, kas tiek pieņemtas kaut kur aizklāti, bet es domāju, ka mums nevajadzētu tik ilgi runāt par šiem jautājumiem. Es gribētu arī teikt, lai beidzot mani visi liktu mierā, ka es esmu par eh, caurzmības reģistru, par lobēšanas reģistru, lai nu kā to sauktu, tātad es esmu par to, lai tas būtu obligāts un lai tas attiektos uz visām institūcijām. Es gribētu arī, lai visi zina, kas kuru apmeklē uh, parlamenta birojos. Tas ir jautājums, kas eh, īsnībā attiecas uz visām institūcijām. Uh, lovētāju grupas nedarbojas e, padomas vai komisijas līmenī. Parlaments savukārt lobētājiem ir ļoti pievilcīgs. Tieši tāpēc arī būtu interesanti zināt, kas e, zvana deputātiem vai kas ierodas pie deputātiem. Galu galā parlaments ir likumdevējs, komisija nav likumdevējs, tieši tāpēc parlamentam ir vajadzīgi patiešām obligāti caurdzmības nosacījumi. Varbūt to varētu iekļaut pat starpiestāžu nolīgumā, īsti nezinu, vai tā varētu būt. Bet iespējams, ka tad neviens pie tā nepieturētos. Jebkurā gadījumā vēlreiz paudīšu savu viedokli, ka caurdzmībai ir jābūt lielākai. Tā ir skaitā arī šai likumdošanas pēdai, eh, par ko jūs runājāt attiecībā uz ASV. Vēlreiz es gribētu arī norādīt, ka mums vajadzētu pakļauties veseliem saprātam. Mani par to bieži kritizē, ka es esot bijis pārāk ilgus gadus Eirogrupas eh, vadītājs un ka neesmu pietiekami daudz strādājis pie nodokļu jautājumiem, bet par to ir jādomā, par to ir jārunā. Mums ir jānodrošina caurdzamība, tas ir patiešām pats galvenais. Ja runa par pārmaiņu, par valodas maiņas kursiem, par programmu valstīm, īsti nezinot, kas tiek piedāvāts, tad īstenībā šī valsts tiek nogalināta. Ja es būtu zinājis, kas notiek attiecībā uz Grieķiju, tad Grieķija pat trīs dienas vēl vairs eh, nebūtu Eirozonā. Galu galā Mazajiem Eiropas pilsoņiem, nevis spekulantiem, ir vajadzīga šī caurdzamība, viņi visvairāk cieta no caurdzamības trūkuma. Daudziem uh, pilsoņiem ir nākas ciest no tā, ka tiek pieņemti lēmumi. Tieši tāpēc mums ir arī jādomā par ietekmi uz lēmumu pieņemšanu un uz uh, uh parlamenta lēma pieņemšana šeit patiešām ir vajadzīga visaugstākā caurdzamība. Attiecībā uz pilsoņu līdzdalību, to mums arī vajadzētu pārskatīt. Nevaru pašlaik pateikt, kādas pārmaiņas šajā instrumentā vajadzētu ieviest. Es arī Luksemburgā piedzīvoju, ka attiecībā uz ūdens direktīvu tika lūgti paraksti Arī man tika lūgts paraksts. Es uzskatu, ka šī procedūra tomēr ir pārāk komplicēta. Mums vajadzētu padomāt, kā šo procedūru varētu vienkāršot tā, lai pilsoņi to lietotu. Taču nedrīkstētu būt arī tā, ka tā ir, tās ir pirmās pilsoņu tiesības un pienākums piedalīties šāda veida iniciatīvās. Jā, jūs atbildējāt uz visiem trīs punktiem, bet es gribētu teikt, ka eh, partijas eh, biedri iespējams nav apmierināti, ka mēs viens otru uzrunājam uz tu. Varbūt mums vajadzētu parakstīt eh, politisku vienošanos starp kristīgiem demokrātiem un zaļajiem. Nu, šāda noteikuma nekur nepastāv. Mums patiešām vajadzētu ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku. Šķiet, ka mēs esam jau daudz iekavējuši. Uh, gribētu teikt, ka attiecībā uz lobēšanu uh, padome ir pateikusi, ka arī 28 dalībvalstis ir pakļautas uh, lobēšanai. Piemēram, kad BNP parībā tiekas uh, Holandu, to arī var uzskatīt par uh, lobēšanu, un to arī vajadzētu iekļaut reģistros. Nākamais runātājs. Paldies, es runāšu zviedru valodā. Arī Junkera kungām ir vajadzīgas austiņas. Es eh, izlasīju Junkera kunga sagatavotās prioritātes. Un, diemžēl jāsaka, esmu nedaudz vīlies. Netiek runāts par lielāku cauradzamību, lielāku atklātību vai korupcijas apkarošanu. Domāju, ka Eiropas nākotnē tas ir ļoti būtiski. Arī uh, ko konkurētspējas attīstībai Eiropā tas ir būtiski. Tāpēc gribētu uzdot jautājumu, ko jūs darīsiet korupcijas apkarošanas jomā? Ir ļoti daudz valstu, kur pastāv korupcija, un uh, mani priecēja tas, ka pagājušajā gadā komisija uh, uzsāka iniciatīvu, sāk gatavot ziņojumu par korupciju atsevišķās Eiropas Savienības valstīs. Uzskatu, ka arī nākamajos soļos mums vajadzētu konkrētāk par to runāt. Vajadzētu domāt par to, ko Eiropas Savienība varētu dot korupcijas apkarošanā. Un šeit, Žanklodi Junkara kungs, es gribētu uh, redzēt, gribētu saprast, kādas iniciatīvas jūs ieviesīsiet, lai apkarot korupciju Eiropas institūcijās un arī Eiropas Savienības valstīs. Mums šis jautājums ir svarīgs. Jā, es vēlētos izteikt divus komentārus. Jūs pieminējāt manas prioritātes, un es vēlējos uh, sacīt tikai to, ka dokuments, uz, uz kuru jūs visdrīzāk atsaucaties, nav tas jaunākais. Tā ir prezentācija par piecām prioritātēm. Manuprāt, tas bija 23. aprīlī, ja nekļūdos. Tā bija daļa no priekšvēlēšana kampaņas, tad nebija darba programma komisijai. Un tagad izskatās, ka man rokas sasaista tieši šīs prioritātes bet tas, ko darīs komisija, neaprobežosies ar šīm piecām prioritātēm. Jūsu pieminētajā dokumentā es nepieminēju visus jautājumus, piemēram, jūs tikko pieminēto jautājumu, jo tas būs lielā mērā atkarīgs no kopīgo debašu iznākums komisijas kolēģijā, tad, kad tā tiks izveidota. Pirmkārt, jau man nav nekāda statusa šai ziņā šobrīd komisijas priekšsarētājs es kļūšu tikai tad, ja tāds būs uh, iznākums parlamenta balsošanai, jo tieši parlaments būs tas, kas ieceļ komisijas priekšsarētāju. Šobrīd es esmu tikai nominēts šim amatam. Un tieši tādēļ ir situācija, ka es šobrīd varu tikai ieskicēt tādas vadlīnijas attiecībā uz to, kas tiks paveikts. Kā es jau sacīju, es šobrīd neesmu komisijas priekšsēdētājs. Man būs jāuzklausa arī citu viedokļi. Un visdrīzāk būs ļoti daudz arī sieviešu komisijas kolēģijā, atbildot Svenam, es eh, domāju, ka tas savā ziņā atbild arī uz jūsu jautājumu. Lobēšanas caurskatāmība, kontaktu atklāšana, manuprāt, tas ir priekšnosacījums cīņā ar korupciju. Un cīņa pret eh, nepieņemam ietekmi Mums jāpaskata Eiropas līmenis, nacionālais līmenis, jāpaskatās, kāda ir papildus pasākuma, kas nepieciešama cīņā ar korupciju, jo tas ir fenomens, kas apdraud eh, feno, šo Eiropas ideju. Tālāk var nākamajam runātājiem. Jā, kā bijušais premjerministrs, bijušais finanšu ministrs, jūs zināt, ka 80% Eiropas budžeta tiek pārvaldīti no komisijas puses kopā ar dalību valstīm, un divos no trim gadījumiem komisija zināja, ka nauda tiek e, izlietota neatbilstoši. Kā jūs plānojat rīkoties? Parlaments pieņēmis noteikums, prasot, ka finanšu ministri uh, Eh, pierāda katru gadu to, ka nauda ir pienācīgi izlietota. Kā jūs, eh, kā komisijas eh, priekšsarētājs, rīkosieties šajā situācijā? Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka runājot par Eiropas budžetu, mums jārunā plašākā aptvērumā par Eiropas publisko finansējumu. Viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotājiem Eiropa vairs nav tik tuva, ir tas, ka, varētu teikt, pat eh, pārāk bieži ir šie skandāli par eh, to, ka Eiropas nauda tiek nepienācīgi tērēta. Pastāv daudzas kontrolas, lasu par eh, gadījumiem, kur man pat grūti noticēt. Ir ļoti grūti īstenot pārvaldību šādās situācijās. Es zinu, kāpēc šie noteikumi ir pieņemti, bet institūcijām bieži vien ir grūti eh, rīkoties atbilstīgi. Un, jā, es daudz zinu par eh, Eiropas budžetu, bija arī budžeta padoms priekšsēdētājs 85. gadā. Šobrīd ārlietu uh, ministri ir tie, kas uh, pieņem galvenos lēmumus. Neviens finanšu ministrs Eiropā nepārvalda šos līdzekļus. Es vēlētos, lai Ekofin pārņemtu atkal šo atbildību, nevis vienkārši sūdzētos. Ja finanšu ministri tiktu iesaistīti, izstrādājot budžetu, eh, likt to darīt varbūt viņiem pašiem, tas noteikti uzlabot lietas. Otrakārt, mums arī Eiropas iedzīvotājiem ir jāpasaka, ka jā, tik tiešām pārsvarā jau Eh, tā nav komisijas vaina, ka Eiropas līdzekļi tiek nepienācīgi tērēt, bet nē, tā nav no Eiropas vaina. Tieši dalību valstīs notiek šie gadījumi, un dalību valstis nav izdarījuši visu nepieciešamo. Es domāju, ka ministri, kas ir atbildīgi par nacionālo budžetu, viņiem būtu jābūt arī atbildīgiem un jāspēj uh, revīzijas palātai sniegt certifikāciju, ka viņi ir izdarījuši visu iespējamo, lai izvairītos no eh, jebkādiem pārkāpumiem, kurus mēs te ik pa laikam redzam. Līdz ar to es piekrītu šādai sistēmai, tai, protams, jābūt pamatotai, uzticamai. Katra valdībai būtu nepieciešams pieņemt nepieciešamos uzraudzības instrumentus Manā valstī ir tik daudz birokrātiski ierobežojumi, ka dažkārt eh, projekti nemaz nenonāk līdz īstenošanai. Mazākās valstīs arī projekti ir mazāki un summas ir salīdzinoši nelielas. Līdz ar to varētu teikt, ka birokrāti vai enerģijas daudzums, kas jātara, lai pārvarētu šo birokrātiju, padara projektu burtiski par nepieņemamu. Junker kungs runā par ekofinu, sakot, ka tur ir, tur ir primadonas un divas. Tas, viņ, tas, tas ir interesants komentārs, ir īpaši ņemot vērā, ka tur ir tikai vīrieši uzvalkos. Tātad pārējām pie nākamās, nākamā temata par ilgspējīgu attīstību. Šī arī ir tā joma, kur bieži vien redzam problēmas, ja tu pārņemsi komisijas vadību. Barozo kungs, un viņa atbalsta arī lielā mērā Otinger kungs, kurš noteikti arī atgriezīsies uh, ir izmantojuši visus iespējas atšķaidīt to, ko mēs esam sasnieguši ilgspējīgas attīstības jomā. Klimata stratēģija, nezinu, kā lai pat apraksta pašreizējo situāciju. Tas tiek uzskatīts tikai kā sloks, nevis kā izaicinājums eh, inovācijas attīstībai Eiropā. Mēs esam sagatavojuši savus jautājumus un šajā sadaļā Luksemburgas eh, parlamenta deputāts Klots Turnas. Labdien, Junker kungs. Eh, nu, te mēs varam runāt par trim krīzēm. Klimata krīze, konferences Parīze nākamgadu varbūt radīs kādus risinājumus. Ekonomikas krīze, un te mēs runājam par enerģētiku. 2004. gadā bija milzīgs Un tas tikai pieaug, jo enerģijas e, avoti samazinās. Ķīna un Indija šobrīd tērē daudz vairāk, dzenot uz augšu cenas. Un trešais ir daudz nesenāk ģeopolitiskā spriedze saistībā ar Krieviju, Irāku, Lībiju, Nigēriju. Mēs ierosim trīs risinājumus - atjaunojami energoresursi, labāk starpsavienojumi starp tīkliem, Un trešais visdrīzāk ir vissvarīgākais - labāka energoefektivitāte. Man līdz ar to ir jautājumi par šo tematu. Pirmais jautājums ir par energoefektivitāti. Mēs vēlamies uzlabot energoefektivitāti par 2% gadā. Tas ir mērķis 2020 eh, ietveros. Barozu un Otingeru kungi ierosina, ka mums ir jāsamazina to līdz 5% vai, vai 7% vai pat maksimums 10% līdz 2020. gadam. Vai jūs būsiet tāds eh, priekšsarētājs, kurš veicinās eh, šī 2% mēģi sasniegšanu, vai vairāk, vai mēs būsim pēc 2020. gada sasnieguši vairāk vai mazāk šajā jomā, neskatoties to, ka krīze turpinās. Mēs cenšamies izveidot iekšējo tirgu enerģētikā, kur tajā mēs vēlamies godīgu konkurenci. Šobrīd Polija prasa jaunas subsīdijas oglēm. Apvienotā karaliste un citi prasa subsīdijas uh, kodola nozarei. Kā jūs risināt šos jautājumus, kā komisijas priekšsardē šo konfliktu starp iekšējo tirgu un prasībām pēc subsīdijām eh, kodola nozarei un fosilējiem kurināmiem? Jā, eh, šie ir noteikti ļoti eh, svarīgi jautājumi. Filips man saka, man ir trīs minūtes. Nē, vairāk izrādās. Ah, nu, Labi, mēs varam ar Luksemburgas kolēģi līdzīgi sadalīt laiku. Uh, es vēlos būt ambiciozi šajā jomā, es detalizēti neskaidrošu visu, ko plānoju darīt. Mums būs jāiepazīstās ar visu dosie. Visu detalizēti es neatklāšu. Es atbalstu lielāko energoefektivitāti. Vislabākā politika šai jomā ir neizšķērdēt enerģētiku, enerģiku, enerģiju. Un uh, temats kā tāds ir ļoti svarīgs eh, gan izaugsmēji, gan nodarbinātībai. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir nozara, kas var radīt nodarbinātību. tā, tā princips ir e, ļoti tūs manai sirdī. Es atbalstu, protams, 2% e, mērķi, bet e, nevaru to saistošu vēl darīt. Man vēl ir jāiepazīstās padziļināti ar šo tematu. Sastībā ar ekonomikas un finanšu krīzi. Mums tas skaidrs, ka klimata uh, pārmaiņu politika ir ļoti svarīga, jo šī krīze vienkārši tāpat vien neizzudīs. Ja krīzes rezultātā ekonomikas apgrieziens samazināsies, tad jāsaka saistībā ar Parīzes konferenci. Es vēlētos piešķirt šim jautājumam nepieciešamo uzmanību. Otra jautājuma daļa bija par polijas subsīdijām iekšējo tirgu. Tie ir dosjē, kas man vēl būs tikai jāiepazīst padziļināti. Es zinu, kāda ir polijas pieeja. Tas neatbilst daudz citu dalību valstu vēlmēm. Līdz ar to būs jāpaskatās, kurā virzienā iet. Šo uzklausīšanu ietvaros es nevarē, nevēlētos Eh, īpaši izcelt eh, kādu dalību valsti, jo eh, katrs no mums kādreiz kaut ko izdara ne tā, un ir jau daudz dalību valstu, kas nav manā pusē. Bet šeit runa par tehnoloģijām, par oglēm, par kodolu nozari. Jā, to, šo, to prasa dalību valsts atbalsts šīm nozarēm. Jā, bet nu, tā ir arī politiska problēma. Jā, tas tehnisks jautājums. Varbūt, bet es to redzu arī kā politisku problēmu, kā apturēt Otingera kunga ietekmi jaunajā komisijā. Pat šajā neambiciozajā programmā, kas vēl nav pietiekami ambicioza, mēs zinām par Otingera kungu. Bet nākamais kolēģis eh, Benedikts Žavo no Ungārijas un arī viņš ir nobažījies par attiecībām ar Krieviju. Your, your on... Attiecībā uz jūsu otro prioritāti par enerģētiku, kāda ir jūsu plāna, lai nodrošinātu energoapgādes drošību Eiropā, ņemot vērā uh, nesenos ieguldījumus, ko Krievija veikusi dažu dalību valstu kodolu nozarē? Ir ne, nepieciešams uh, uzsvērt, ka Eiropa aizvien vairāk kļūst atkarīga, ko, it īpaši kodola eh, zinātnes jomā. Bieži vien Krievija ir kā liels eh, ieguldītājs, investors šajā jomā daudzās dalību valstīs. Vai jūs atzīstat to, cik svarīgi ir Krievijas ieguldījuma loma Daudzās ES dalībvalstīs, tā skaitā Somijā, Ungārijā un citur, un to saistību ar ES energoapgādes drošību. Mans nu, otrs jautājums. Jūs runājat par jaunu Eiropas enerģētikas savienību kādi pasākumi, jūsuprāt, komisijai būtu jāveic, lai novērstu to, ka atsevišķas dalību valstis ap, draudētu Eiropas energoapgādes drošību, izmantojot individuālu lēmumu pieņemšanu eh, kodolu nozarē. Manuprāt, enerģētikas savienība ir ļoti svarīga Eiropas nākotnēji. Es vēlētos pātrināt vienotā enerģētikas tirgus izveidi, uzlabot savienojamību starp dažādiem reģioniem, dažādām dalību valstīm. Es vēlētos, lai mēs padomātu par uh, mūsu energobilanci, jo pašreizējā energobilance tiek skatīta individuāli katrā dalību valstī. Mums nekad neizdosies vienoties e, Eiropas līmenī par tādu energobilanci, kas e, būs pieņemama visiem. Līdz ar to mēs e, atļaujam dalību valstīm sastādīt katrai savu energobilanci. Tomēr pašreizējā situācija nav pieņemama. Mums ir nepieciešams samazināt uh, savu atkarību no Krievijas un no fosiliem kurināmajiem. Mums ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu. Es gribētu, lai dalību valstis izveido tādu iepirkumu centru, jo tas ir absurdi, ka katrai valstī jārīkojas individuāli eh, sarunās ar mūsu galveno piegādātāju un jāveic sarunas individuāli. Būtu daudz labāk, ja mēs varētu rīkoties kolektīvi, lai mēs varētu dzīt uz leju energoresursu cenas un uzlabot tirgus apstākļus. Es zinu, ka dažkārt mums ir publiski uzņēmumi, kas ir atbildīgi par enerģētikas jomu. Citās dalību valstīs e, tie ir privāti uzņēmumi. Līdz ar to ir diezgan sarežģīti panākt, ka šie divi veidi uzņēmumi rīkojas unisonā. Paskatoties uz Tuska sūdzībām, nu, tie jautājumi ir jāpaskat detalizēti. Enerģētika ir ļoti svarīgs jautājums mūsdienu diplomātijā. Un es ceru, ka jaunie komisāri, kas būs atbildīgi par šiem jautājumiem, iepazīsies ar šiem jautājumiem detalizēti. Gāzes atpakaļ plūsmu. Mums attiecībā uz šo jautājumu mums jāpieņem pareizie lēmumi lai mēs varētu arī mainīt gāzes plūsmas virzienu. Šeit daudz kas ir darāms. Nākamais kolēģis ir no Horvātijas, Davor. Lūdzu. Junkerkungs. Ja 2050. gadam ir paredzēts sasniegt uh, saskaņas starp uh, ziemeļiem, dienvidiem, austrumu rietumiem. Process jāsāk jau šobrīd. Lielākā daļa no dienvidu un dienvidu austrumu dalību valstīm, kā Horvātija, ir kā lielāko piemēru saskaras ar struktūrālām problēmām ekonomikas politikā. Es pieņemu, ka jūs uh, apzināties šo problēmu. Varbūt jūs varat paskaidrot, kādu finanšu instrumentu varētu palīdzēt valstīm reindustrializācijā pārējā uz zaļo ekonomiku un vai tas ir vienīgais veids ilgtermiņa ilgspējīgai attīstībai. Vai domājot par izaugsmu, mēs varam domāt tikai par zaļo izaugsmu visā Eiropas Savienībā? Vai jūs uh, esat paredzējuši, kas tie varētu būt pa finanšu instrumentu? Remarque introduktīva. Nu tāda viena ievadfrāze varbūt. Komisija vēl nav izveidota es esmu šeit. Man vēl nav komisāru. Man pat nav nekādas eh, piekļuvas viņam. Un ja tā būtu, tad es varbūt varētu kaut ko darīt. Un tāpēc jūs man uzdot visu visādus detalizētus jautājumus, bet es nebūšu arī atbildīgs par visiem šiem jautājumiem. Gal galā te runājam par 28 cilvēku kolēģiju, kas varbūt ir mazliet par daudz, bet 28 joprojām pagaidām vēl nav savās vietās. Un šos jautājumus būs jāskata pa jomām. Nu, komisijā tiks attiecīgi organizēts darbs, un to mēs arī darīsim tajā brīdī, kad sastādīsim darbu programmu. Vispārīgākā kārtā runājot, es atbalstu to e, vidē draudzīgu ekonomiku atbalsta to, ka ir vajadzīgi finanšu līdzekļi, lai īstenotu šo pasākumu, lai dotu tādu politisku apstiprinājumu, bet jāsaka, man nav konkrētu skaitļu, man arī nav konkrētu zināšanu, lai jums varētu šos skaitļus likt priekšā. Es e, vakar un visu nakti pētīju visus šos dokumentus, kas labs no tā nesenāca. nesenais komisijas lēmums, kur tiek piešķirt līdzekļi 12 valstīm, kas darbojas šajā jomā, jā, esmu par to informēts, bet būs komisārs, kas būs atbildīgs par šo jomu. Un tad viņam, tad viņu arī nopratiniet, kad viņš ieradīsies jūsu priekšā, bet es tiešām nevaru atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Netik detalizēti katrā ziņā, nē, tas nav iespējams. Man ir zinām ģenialitāte, bet pilnīgs ģenijs tomēr neesmu. Margarita no Dānijas. Paldies, runāšu dāņu valodā, un tāpēc uzlieciet austiņas. Tā, lai mēs dzirdam mazliet, ka cita valoda arī bez franču šodien. Runāšu par pavisam konkrētu tēmu. Domāju, ka varbūt uz to jūs varēsiet dot mums skaidru atbildi. Gribu vaicāt par degslānekļa gāzi. Un tā ir lieta, kas ietekmē mūs visus, it īpaši Dāniju un Rumāniju. Un tā kā šī ir tāda jauna un diezgan riskanta enerģijas um, ieguves, ieguve, tad uh, un, nu, pasākums ir visai neviennozīmīgs. Un tiek runāts arī par to, ka tas nebūtu par labu klimatam. Un tad sakiet, lūdzu, vai jūs mums palīdzēsiet tā, lai mums nebūtu jāizjūt šis spiediens no lieliem uzņēmumiem un nāciju valstīm. Tas attiec uz manu valsti Dāniju un arī uz Rumāniju, īpaši uz Rumāniju. Es ceru, ka jūs varat dot mums apliecinājumu, ka mēs netērēsim līdzekļus šeit nezinu kādiem, nezinu kādām vajadzībām, bet tā vietā pievērsīsimies ilgtermiņa mm, la, priekšrocībām. Un tas pilnīgi noteikti to, tas nepiedāvā degslānekļa gāze. Nu, es varētu jums eh, valodu dažādības vārdā, esmu kā, nu, krī, gandrīz krīt kārdinājumā un atbildi, atbildi jums luksemburgiešu valodā, bet laikam tomēr ne. Bet, nu jā, šis jautājums atkal ir nacionālā kompetence, un tāpēc komisija šai jomā neiejauksies. Kas attiecas uz dekslānekļu iegūšanu, man jāsaka, ka es tīri personīgi esmu pret to. jo man tiešām nav manā rīcībā nekādas ilgtermiņā pierādījušās informācijas, kādas šāda veida dakslānekļa ieguves veidam būtu sekas. Bet es tāpat laikā atbalstītu investīcijas pētniecībā, attiecībā uz dakslānekļa iegūšanu, tā lai viss būtu, iespēja, būtu iespējams darīt visu, lai jau pašai zināmās negatīvās sekas varētu novērst. Bet, nu, jāsaka, jo es arī neatbalstu dakslānekļa iegūšanu ar spiedienu. Uh, jo man tiešām vēl no sekām, un tas man rada bažas, un tāpēc atbalstu piesardzības principu. Vai, vai tas nozīmē, ka tu vēlēs iestāties par tādu robustu regulējumu, kā to vides komisārs un klimata komisāri vēlēs, bet kur Otingers apturēja? Nu, kā man liekas, uh, komisija ir pēdējā demokrātijas iestāde, jo tur notiek debats joprojām. Es nezinu, vai, vai man tas ir vēl vairāk jāveicina. Visos šajos jautājumos es bieži vien esmu vecmodīgs un Es eh, nelabprāt eh, pa galvu pa kaklu metos jaunajās tehnoloģijās, nezinot, eh, kur tas mūs novedīs. Es vismaz uzskatu, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem un vajadzētu mēģināt īstenot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izslēgtu riskus. Vislabākais veids, kā darīt, ir neriskēt. Jā, no tā mēs varam kaut ko pozitīvu secināt. Mārtiņš Hoislings pa, no Vācijas un par ģēmo. Junker kungs, jūs zinat, ka eh, gēna tehnoloģija arī ir ļoti strīdīgs jautājums Eiropā. Par iepriekšējā komisija aktīvi centās augu jomā eh, atļaut visu, ko šobrīd panākt ir vienošanās. Uh, tiek Eiropas šķēļas, tas eh, tiek eh, nacionāla līmenī atkal atstāts. Parlamentam ir cita nostāja. Jautājums, vai jūs piekrītat parlamentu nostājai, kas saka, ka mums ir nepieciešams stingrāki licencēšanas kritēriji, eh, ESA reforma. Tas viss ir ļoti strīdīgi. Jautājums ir par to, vai Eiropai nevajadzētu iet citu ceļu, izvēlēties ilgspējīgu ceļu, nevis sekot ASV, kas iet pilnīgi citā virzienā. Īsti jau nav skaidrs eh, tiem, kas ir ārpusē, pēc kādām procedūrām tas viss notiks. Nav jau kvalificēta vairāk un pret to. Manuprāt, septiņas bija eh, tie, kas balsoja par. Un tad komisijai ir jālem. Un ja komisija nelēm, tad, tad viņi sūdzēs tiesā tie uzņēmumi, kas ir prasījuši licences. Eh, es uzskatu, ka viss šī procedūra nav caurskatām, vismaz nav viegli izskaidrojama. Es jau esmu uzdevis, sāk domāt par to, vai eh, nevar šo licencēšanas sistēmu mainīt. Tur, protams, eh, būs arī iespēja parlamentam izteikt savu uh, viedokli, bet šo priekšlaicīgi es nevēlētos pie kādiem tālējušiem secinājumiem nākt. Kat... Es nedomāju, ka padomē īstenojot vienu vai otru lēmumu pieņemšanas eh, procedūru uzliktu par pienākumu komisijai eh, kaut ko pieņemt, kas nebalstās uz zinātniskiem secinājumiem. Es domāju, ka tas eh, nav atbalstāms. Also punkte sammeln bei grünen. Jā, nu, ļoti labi savāc punktus, Junker kungs. Mums svarīgos jautājumus tālāk eh, zīvis, zivsainiecības politika, Izabela Vīna. Yes, uh, Mr. Junker, well... Junker kungs, priecājos jūs redzēt. Jūs runājat par ļoti daudzām valstīm un daudziem pilsoņiem, kas, nu, tā teikt, vairs nemīl Eiropu Viena no lielākajām uzvarām Eiropas parlamenta Eiropas komisija iepriekšējā mandāta laikā bija kopējā zilsaimniecības politikas reforma. Un tomēr joprojām sastopamies ar situāciju, ka 91% no visiem zīvju krājumiem vidusjūrā un puse zīvju krājumu Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā joprojām tiek pārlieku lielākārtā zvejot. Mans jautājums jums ir šāds kā, ko jūs teiktu par labu šai reformai, ja jūs tiksiet ievēlēts par komisijas priekšādātāju nākamajā mandātā, jo mēs zinām, ka ir tādas dalība valstis, kas ļoti vēlas, nu, mazināt šajā mandātā sasniegto. Un tas tiešām ir kaut kas tāds, kas tika ļoti augsti novērtēts, piemēram, Zviedrijā. Uh, balsotāji, vēlētāji par to runāja. Viņi teica, lūk, beidzot kaut kas Eiropas Savienības līmenī ir izdarīts. Mm, es gribētu solījumu no jums, ka jūs neatkāpsieties, nepiekāpsieties, neatteiksieties no šīm priekšrocībām, eh, ko piedāvā ilgspējīga okeānu aprūpas eh, nodrošināšana. Kā jau teicu, Luksemburgai pagaidām vēl nav tieši piekļūs jūrai. Nu, Beļģijas dēļ tas, protams. Un tāpēc eh, es domāju, tas ir labs mm, pamatojums tam, ka nā, kāpēc neesmu eksperts zilsēmniecību jomā. Es biju premjerministrs 19 gadus, nereiz man nav bijis zilsēmniecības ministra, bet Luksemburgā mums tepat laikā, kad bija prezidentūra, bija jāved arī zilsēmniecības ministru padomu. Šķiet, darījām to diezgan veiksmīgi. Bet man jāsaka, nav ne mazākā priekšstata par to, kādas politiskās rīcības būtu jāveic šajā jomā. Viss, ko es zinu, ir tas, ka tā kā es apzinos, cik šis jautājums ir delikāts un svarīgs, ka es pilnīgi noteikti nepieļaušu jau pasniegt, sasniegto lēmumu vājināšanu, to lēmumu, kas pieņemt iepriekšējā komisijā. To var jums teikt. Bet nevaru tiešām tā autoritīvi runāt par zilsamnisību kā tādu, jo, nu, tad var ātri iekulties kaut kam ir tādā, ko nesaprotu. Uh, Atgriezīšos pie šī jautājuma. Es zinu, protams, ka Luksemburgai nav zilsēmniecības nodars. Es faktiski esmu diezgan priecīgi par to. Gribēju tikai teikt, lūk, ka mēs esam atkarīgi no Eiropas līmeņa importā 70% zivju, un arī Luksemburgā, Austrijā un citās eh, sauszemes valstīs, kurā ir nav jūras robežu, tiek importētas zivis, un tajā brīdī, kad zivis tiek importētas no attīstības valstīm, uh, Ehm, Eiropas tirgu un rodas milzīgas globālas problēmas, tāpēc, ka mums pašiem dzīve nepietiek. Gribēju vienkārši, lai jūs to apzināties, jo tā ir tāda lieta, ko varam risināt Eiropas Savienības līmenī un tikai šajā līmenī, un tāpēc es ļoti augstu vērtētu to, ja jūs šo jautājumu uztvertu nopietni. Negribēju radīt iespēju, ka, ka tas man šķiet ehm, tāds joks, nē. Es saprotu, ka tā ir problēma, un kā jau teicu, šķiet tas nebija šoreiz. Uh, šodien, bet gan iepriekš, ka Eiropas Savienībai ir jāstrādā pie visiem jautājumiem, lieliem un maziem jautājumiem, un šis ir milzīgs jautājums. Tas ir jāuztver nopietni. Vienalga vai zemē, vai kādā valstī ir jūras robeža vai nav, tā ir problēma kopēju Eiropas Savienībai, nevis tikai tām valstīm, kam ir jūras robeža, un var jums apliecināt, ka es to ņem vērā. Ja es jokoju, tad es arī parasti paziņoju, ka tas ir joks. Citādi, ja es to nedaru, tad tas nav nekāds joks. Nu, tad varbūt atcerieties Izabelu Lavīnu, viņas eh, vārdu un uzvārdu, un tad varbūt zinat, ka ar viņu plecu pie pleca jūs varēsiet stāties par tiem jebkuriem izaicinājumiem, ja nu gadītos tā, ka ir tādi cilvēki, kas vēlas vainot šo reformu. Izabela Lavīna būs jūsu palīdze. Un tad pēdējais, kas uzdos jautājumu šajā raundā, būs Eh, mūsu Lielbritānijas kolēģi, viņi runās par ilgspējīgu attīstību Londonas pilsētai. Lielas paldies, jā, tas ir izaicinājums. Kā Lielbritānijas deputāti jūs nebūsiet pārsteigts, ka manā. Eh, mans jautājums pievērš piektajai prioritātei, respektīvi šim britu jautājumam. Konkrētāk gribu uh, Uh, pievērsties tai darba jomai Eiropas iestāžu darba kārtībā, kur acīm redzot gaidāms pārmaiņas turpmākos piecus gadus, un tā ir banku savienība un banku regulējums. Un tas, kā mēs pār, kā mēs pārvaldīsim uh, šo situāciju arī ārpus eirozonas, piemēram, Sitijā, kas ir ļoti svarīgs globāls finanšu centrs. Piemēram, šobrīd pastāv tāds potenciāls konflikts uh, interesēs starp PCB e un Lielbritānijas valdību. Uh, Nu, ir ļoti daudz šādu piemēru. Martā Devits Kamerons nāca klajā ar septiņu punktu plānu ES reformam, kur bija runāts par spēcīgākām pilnvarām minoritātēm, lai bloķētu tiesību aktus un mazāk birokrātijas un mazāku iejaukšanos no Brisels puses. Tā tie viņa vārdi. Un es šajā ziņā gribētu lūgt jūs tomēr pretoties Lielbritānijas valdības centieniem eh, vienmēr panākt izņēmumus Lielbritānijā un šajā gadījumā Lielbritānijas City, eh, Londonas Cityjai jo vienotā tirgus eh, ne, lietas ir vajadzīgas. Gal galā te runājam par finanšu regulējumu un tirzniecības darījumos tāpat un eh, jāvērš arī par dažādu veidu offshore finanšu darījumiem, tā lai visi šie darījumi tomēr netika pārvietoti kaut kur arī uz Ķīnu. Jā, atbildēšu uz šo jautājumu. That was in April. Pāris vārdos nesajausiet šo mm, dokumentu ar kaut ko citu. Tas jau ir aprīļa dokuments, kā jau es teicu. Toreiz mēs tikai vēl sākām saprast Lielbritānijas problēmu. Tagad tā ir samilzusi un mums daudz skaidrāk. Mēs vēramies godīgu darījumu ar Lielbritāniju. Un jāņem, protams, vērā arī īpašā Lielbritānijas situācija tieši tāpat, kā jāņem vērā arī konkrētas problēmas, kas varētu rasties citās valstīs. Ja mūsu britu kolēģi un Francija vēlas repatriēt eh, virkni no funkcijām, kas šobrīd ir Briselē, tas ir, vis, ar to viss ir kārībā, bet man jāzina, ko viņi konkrēti domā. Man jāsaka, šobrīd nav nekāda skaidra precīza saraksta ar lūgumiem, ar prasībām no Lielbritānijas valdības. Nu, tad, kad tas tā notiks, nu, tad mēs to arī ņemsim vērā un uzsāksim sarunas. Mums ir jāpārliecinās, ka netiek pārkāptas pamatbrīvības, kas tiek piedāvā noteiktas līgumā. Jūs taču zināt, ka Lielbritānijas parlaments un valdība arī nākus ar 53 punktu plānu klajā. Un viņi vēlas tos mainīt. Tātad tā nav tikai Lielbritānijas problēma, tā ir tāda vispārīga rakstura problēma. Bet tā ir problēma, kas attiecas uz daudzām dažādām valstīm. Un šīs sarkanās līnijas manā gadījumā ir skaidrs. Viss, kas paredzēts līgumā, ir obligāti. Nedrīkst apdraudēt darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Tas nav diskutējums jautājums, tas ir būtisks Eiropas Savienības tiesību aktu punkts. Un tie, kas uh, uh, iestājas par lielāku mobilitāti, nedrīkst apdraudēt arī darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Tas ir jāņem vērā. Bet tad, kad runājam par Londonas City un finanšu regulējumu un tā tālāk, tad uz to nevar jums šodien sniegt atbildi. Tāpēc ka man nav, manā rīcībā nav visu šo prasību no Lielbritānijas, no citām valstīm, un tāpēc nebūtu nekādas jēgas šobrīd par to tā nopietni diskutēt. Bet var atsaukties tikai uz to, ka līgumā noteikti pamatprincipi nedrīkst tapt pārkāpti. Mums ir jāpārliecinās protams, ka finanšu centri Eiropā necieš no papildus regulējuma. bet kā daži jau no jums teica, ka es biju pārāk tāds spēcīgs finanšu centru aiz, aizstāvis, bet es esmu gatavs šos pienākumus nodot kādam citam. Paldies, turpina Lambērkungs. Tālāk nākamā eh, mūsu uzklausīšanas sadaļa, un mēs esam diezgan iekļaujušies laikā, un tagad būs, e, eh, lūk, varam pamazām pāriet no ekonomikas uz sociālo un nodokļu jomu. Tas, protams, viss ir ļoti savā starpā saistīts. Un galu galā mēs runājam šeit par demokrātiju iedzīvotājiem, iedzīvotāju īstenotu demokrātiju un tā tālāk. Pēdējos piecos gados eh, nu, ļoti maz Eiropas iedzīvotāju ir uzskata, ka ir noticis uzlabojums. Ir savukārt tādi, kas uzsaka, ka situācija pasliktinājusies. Un tā tad Mums ir jābūt tādai valdībai, kas ir iedzīvotājiem par labu, un tāpēc šeit ir kaut kas jāmaina. Ja mēs vēlamies, ka mēs strādājam visu iedzīvotāju labām, pirmais jautājums būs saistīts ar vienu no instrumentiem, kas nodrošina labāku sociālā taisnīguma situāciju, un tas būs Žozē Bovē, kas uzdos jautājumu. Eiropas sociālais fonds. Labdien! Nē, es nerunāšu tik daudz par fondu kā tādu, par tā dibināšanu, tām dažādajām sadaļām un tā tālāk, nē. Jūs jau nesat vēl sācis darbu šeit, jūs man tikai atbildēsiet, ka ar to vēl nestrādājat, bet domāju drīzāk par vīziju. Jau 20 gadus Eiropas Savienības budžetā tiek, par, ir, tiek veidot šie septiņu gadu finanšu plānu, kā jūs zinat, no 13, 13. gadā tika pieņemts lēmums, uh, Nebija tādas īstas budžeta debates. Parlaments pilnībā netika ie, iesaistīts un tikai 20. gadā parlaments varēs uzsākt debats par visu šo jautājumu. Tāpēc domāju, ka mēs sastopamies ar demokrātijas problēmu un politiskās iesaistīšanas problēmu. Tāpat laikā jāsaka, ir vajadzīgas kaut kāda atbilstība starp, eh, starp um, sasaukuma laiku un budžeta plāna laiku. Nu, lūk, tāds priekšlikums. Tika izteikti divi priekšlikumi, tātad budžeta plāns pieciem gadiem, nevis septiņiem gadiem, un otrs, ka varētu veidot tādu procedūru, kas būtu visietvarošs, eh, tā lai arī vēlēšanu kampaņas varētu tikt saskaņots ar budžeta debatēm, samērotas, jo, protams, ka budžeta e, apspriešana un finanšu plānu pieņemšana ir ļoti saistīta ar to, eh, kādas, kādas prasības un solījumi, kas izteikti vēlēšana laikā, varētu tikt izpildīti. Pat, eh, ja mēs ņemam vērā, ka nu, šis budžeta proces, apsvēršanas process ir salīdzinoši nesens, lai arī budžets, protams, vienmēr ir bijis svarīgs. Eiropa galu galā ir veca mēs esam nu, arvien jaunāki, tā teikt. Es piedalījos budžeta ministru padomas darbā daudzus gadus kā finanšu ministrs, un es zinu, cik milzīgas problēmas pastāvēja jau toreiz. Mums nebija pietiekam daudz resursu Mums bija šī starpvaldība vienošanās katru gadu, dažādie nacionālajie parlamenti Eiropas Savienībā arī bija nu, pret daudz ko, un tas viss radīja liels problēmas. Un šī iemesla pēc tika izveidot šīs divas pakotnes, tā lai mēs varētu no šīs strupceļa izkļūt. kur padome un parlaments, eh, kas abas ir budžeta lēmēja iestādes, nemitīgi cīnās savā starpā. Bija vajadzīgs trešais lasījums, tāds pat netika paredzēts līgumā. Līdz ar to mēs izdomājam šo finanšu plānu tā, lai nodrošinātu zināmu budžeta drošību ilgākā periodā. domāju, ka nākamajā sasaukumā pilnīgi noteikti būs budžeta debatas šai sasaukumā 2019. gadā. Būs arī vidustermiņa pārskats attiecībā uz pašu līdzekļiem un tā tālāk. 2016. gadā. Domāju, ka jau 15. gadā uzsāksies diskusijas, un mēs atgriezīsimies pie šī paša resursa jautājuma. Es nezinu, vai tas bija šodien vai vakar, kad es to teicu tad es neesmu faktiski pret to, ka tiek samazināts no septiņiem uz pieciem gadiem šis budžeta plānošanas periods, ja varbūt ir jāpievieno vēl pāris gadi. Bet mums pilnīgi noteikti ir vajadzīgs ļoti plašs un pamatīgs debats par pašu resursiem. Tas, manuprāt, ir galvenais un es tiešām ceru, ka tādas diskusijas notiks. Jā, ekonomikas pārvaldības jomā, protams, ir vajadzīga konverģence budžeta jomā un arī jārunā par ieņē, ieņēmumiem. Nu, te runājam, piemēram, lūk par nodokļu krāpšanas jomu un summām, kas tiek lēstas, tiek, tiek zaudēts un tie miljardi gadā. Uh, un Un te, protams, jautājumu uzdevēja būs Eva Žolī. Paldies! Labdien, paldies, ka esat ieradies un dalāties ar mums savā vīzijā. Es atzīmēju, ka jūsu prioritāšu starpā vēlēšanu kampaņas laikā bija nebija eh, nodokļu krāpšanas apkarošana. Nu, droši vien bez šaubām tāpēc, ka tas ir ļoti grūti solījums no tādas valstīm, kur 50% IKP nāk tieši no finanšu sektoru. Tur ne par Luksemburgu galu galā nodokļu krāpšana. Uh, ir kāpšanas rezultātā zaudēja miljardiem rezultātus, un pie tā arī vai, pie, un tas arī ir iemesls nereti visiem šiem budžeta deficītiem valstīs. Komisija ir uzsākusi trīs izmeklēšanas procedūras 14. gada sākumā, lai E, izpētītu nodokļu atlaižu piešķiršanu, tas runājam par īriju, Nīderlandi un Luksemburgu, vairākiem uzņēmumiem, to starp Fiat, un, e, piemēram, Amazon ir viens no uzņēmumiem, kas nu, ir, nu, faktiski ar mītnes vietu valstī, kuru jūs esat vadījis tik daudzus gadus. Šīs izmeklēšanas procedūras mēs atbalstam no pilnas sirds. Ceram, ka tas, eh, nu, process risināsies priekšu vēl straujāk. Un, bet gribu jums vaicāt, lūko, vai jūs atbalstāt to, ka tiek nodrošināt finanšu pārskatāmību visās valstīs attiecībā uz multinacionālajiem uzņēmumiem Eiropā, kas, eh, nu, darbojas šeit? Jā, jā, uz visiem šiem jautājumiem es domāju, ka debats ir jāvērš plašumā. Es nezinu īsti, ko jūs domājat ar pārskatāmību attiecībā uz multinacionāliem uzņēmumiem. Tas es vienkārši gribētu, lai ir vairāk pārskatāmības arī, piemēram, attiecībā uz ieroču tirzniecību. Es gribētu, lai tāda ir nemitīga un visu laiku un bez kādiem izņēmumiem. Un ja mēs runājam par pārskatāmību, tad pārskatāmībai jābūt visur. Es to atbalstu kā tādu. Es gribētu, lai tiek atklāti visi kriminālie tīkli, no organizētā noziedzība atmaskot un tā tālāk eh, visur. Tas ir pilnīgi noteikti konkrēts temats, par kuru ir jābūt nopietnām diskusijām. Otrām kārtām, kas attiec uz šiem nodokļu nolēmumiem, par ko jūs acīm redzot runājat, ir vairākas valstis, kas piemēro šo sistēmu un turklāt šo valstu ir vairāk nekā tās, ko jūs nosau, nekā varbūt mums varētu šķist. Ir trīs izmeklēšanas procedūras, jā, ko ir uzsākusi komisija, jūs jau minējāt. Citas, es domāju, vēl tiks uzsākts. Es domāju, ka šī problēma ir saistīta tieši ar nodokļu nolēmumiem. Un es gribētu, lai šeit ir pārskatāmība visur. Uh, Bet jāsaka, esmu ticies eh, savas karjeras gaitā ar ļoti daudz investoriem, un no viņiem uzzināju ļoti daudz, ko vienalga, no kurienes viņi nāca Dīseldors, Francijas, vai vienalga, no kurienes idejas vienmēr bija ļoti konstruktīvas. vienmēr bija runa par finanšu instrumentiem, tādiem vai citādiem. Uh, un nodokļu sistēmām Luksemburgā. Un jāsaka, šeit pastāv tāda zināma sāra, kas skars pilnīgi visas valstis, jo ļoti daudzas valstis. Ļoti daudzās valstīs trūkst pārkastāmības attiecību uzņēmumu darbību. Uh, Un tāpēc, zināmā mērā, veicot analīzi, mēs esam konstatējuši arī to, ka Luksemburgā nereti ir tāds pozitīvs piemērs attiecībā uz mm, uzņēmumu darbības pārskatāmību. Esam pieņēmuši virkni eh, tiesību aktu. Bieži esmu lasījis avīzēs, ka lūk, viņš jau nevērsīsies pret šitā lielo uzņēmumu interesēm, ja viņš jau nāk no Luksemburgas un tā tālāk. Uh, Nē. Mēs darīsim visu iespējamo, kas ir jādara, jo es gribētu, uh, lai valdības arī sniedz atbildi tajā brīdī, kad komisijas uzdod jautājumu. Tas attiec arī uz manu valdības, Luksemburgas valdību. Nedrīkst neko šeit slēgt. Jūs jau saprotat, es vairs nepārstāvu valdību, nē. Jo es atbalstu pārskatāmību kā pamatprincipu ne tikai šajā jomā, bet arī daudz kur citur, ne tikai nodokļu jomā. Un nodokļu un uz, uzņēmumu darbībā. Es vēlos, lai visā šajā jomā būtu pilnīgi pārskatāmība. Paldies! Nākamo jautājumu. Nākamais jautājums būs par tādu tehnokrātiskāku lietu, respektīvi šiem automātisko nolietojumu, jo ar jāspēj ar makroekonomikas politiku vērsties pret dažādu veidu neliedsvarotību, tas, protams, saistīts ar um, bezdarbu un tā tālāk, un mums jautājumu uzdos um, Katalānijas pārstāvis. Nispaņoļu. Ja jūs ļausiet, es uh, jautājumu uzdošu spāņu valodā. Junkerkungs, sveicu jūs mūsu vidū. Uh, Eiropas ekonomiskā politika pēdējā gada gaitā ir radījusi ļoti liels ciešanas mūsu līdzpilsoņiem. Spānijā 4,5 miljoniem cilvēku nav uh, darba, 13% cilvēku nesaņem vispār nekādus pabalstus. Tie ir vairāk nekā 2 miljoni cilvēku, kas ir pilnīgi atstāti li likteņa varā. Viņiem nav absolūti nekādu ienākumu, jo īpaši šeit cieši jauni cilvēki. Uh, tieši šādas sekas mums ir atstājusi trojka ar savu pēdējo gada politiku. Kā komisijas priekšsēdētājs, kā jūs rīkosieties, lai vērstos pret šīm problēmām? Kā jau Filips norādīja, ko jūs domājat par sistēmas izveidi, lai cīnītos pret bezdarbu visas Eiropas līmenī? Tā, lai bezdarbs nebūtu vairs lielākā Eiropas Savienības problēma. Mums ir jāmēģina palīdzēt cilvēkiem, kas eh, tik ļoti cieši. Mēs tik tikko dzirdējām par eh, Spānijā izmēr, piemērotajiem principiem, un īstenībā neviens par to nav apmierināts. Ko jūs darīsiet, lai uzlabotu eh, šo situāciju? Uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk eh, izmantot jaunietnes garantijas schēmas. Tie ir 6 miljārdi eiro. Protams, šis skaitlis nav tāds ļoti milzīgs, bet mums vajadzētu domāt par šīs eh, budžeta pozīcijas mobilizēšanu. Daudzi no mums saka, ka mums ir jāvēršas pret jauniešu bezdarbu, jo īpaši tādās valstīs, kur šis bezdarbs ir ļoti izplatīts. Tieši tāpēc es vēlētos, lai dalība valstis labāk izmantotu pieejamos līdzekļus. Nākamais. Jūs aprakstījāt eh, Spānijas eh, situāciju, arī daudzi citi varētu teikt līdzīgus vārdus par savām attiecīgajām valstīm. Jūs teicāt, ka eh, šīs sociālās sekas ir radušās tieši Eiropas Savienības un Eirozonas izvērstās politikas dēļ. Es varu piekrist, bet nevaru piekrist pilnīgi visam, jo ir arī pagātne, ir tas, ko Spānija darīja pirms tam. Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par solidaritāti, tieši tāpēc tiek izvērstas šādas programmas. Kā jau es minēju, tad, kad tika mm, izveidota programma Grieķijai, es nepiekritu pilnīgi visam. Es uzskatīju, ka vajadzēja nodrošināt arī pielāgošanās līdzekļus. Tomēr es atgādināšu, ka Eiropas Savienība kopumā ir tāda īpaša teritorija. Mums jau krīzes sākumā vajadzēja piemērot anticikliskās programmas. Sākumā mums bija konjunktūras programmas 2008. un 2009. gadā tika darīts viss, lai tiktu piemērota šī anticikliskā politika. Un ja šī politika politika netiktu piemērota, šī Keina politika netiktu pieņemta, tad iespējams, ka krīzē būtu vēl katastrofālākas sekas. Tā visa rezultātā vidējais uh, deficīts ir pieaudzis uh, par 7%. Līdz ar to mums tagad ir jāpārkonsolidē mūsu uh, valsts finanses. Protams, šis periods ir ļoti īss un uh, atveseļošanās uh, mm, pasākumi tika pieņemti ļoti īsā laikā. Mums ir vajadzīga arī automātiskā stabilizācija. Vienmēr krīzes laikos pastāv šāda stabilizācija. Mums ir jāsaprot arī, ka konjunktūras cikls var tikt salausts un var uh, izrādīties eh, negatīvs. Jūs runājāt par bezdarbu Eiropas Savienībā, kas ir radies eh, nekapacitātes dēļ Eirozonā. Līdz šim esmu ļoti daudz domājis par šo jautājumu, un atbildes, diemžēl, nav tādas skaidri redzamas. Es piekrītu, ka ir vajadzīga bezdarba eh, nodrošinājuma schēma visā Eiropā, taču es nezinu, kā to padarīt ticamu un akceptējumu pilnīgi visās Eirozonas valstīs. Risks tomēr ir liels. Kā jūs zināt, es eh, vienmēr esmu pievērsis ļoti lielu uzmanību Dienvidu Eiropas valstīm. Nezinu, vai tas dotu labumu. Ja bezdarbs ir sasniedzis zināmu līmeni, tātad, ja bezdarbs pieaug līdz 25%, kas notiek ar Eiropas Savienības budžetu? Vai šis samazinātais budžets Eirozonā būtu jāmobilizē uz konkrēto valsti? Riski tomēr ir ļoti lieli. Uh, ja netiek piemērota pareizā politika, nu, es nevaru teikt, ka līdz šim eh, ir piemērota nepareizā politika, bet eh, ja tiek piemērota pareizā politika un tiek ieviestas dažādas struktūrāls izmaiņas, tad uh, risks tomēr pastāv, kas tad īsti maksās šo budžeta daļu, kas nenāks no Eiropas. Teorijā es esmu par Eirozonas budžeta kapacitātes samazināšanu, es esmu par Eiropas bezdarba nodrošinājumu schēmu, bet es īsti nezinu, kā mēs to varētu paveikt. Mums vajadzētu sākumā apspriesties par šiem diviem virzieniem. Es pašlaik visu to pārdomāju. Viss iet uz priekšu. Tātad šeit ir runa par sociālo taisnīgumu un par kvalitatīviem valsts pakāpojumiem. Komisijas politika līdz šim ir bijusi vērsta uz privatizāciju, un tieši par to runās arī Austrijas deputāte. Jūs pieminējāt subsidiritātes principu, un šajā sakarībā man būtu jautājums par pašvaldību un pašadministrāciju. Es esmu no Vīnes, kur ir ļoti daudz sociālo pakalpojumu. Tas nav pašmērķis, bet tie ir pakalpojumi pilsoņiem. Gribētu zināt, cik svarīgi ir šie sabiedriskie pakalpojumi, un uh, es domāju, ka to pierādīja arī pilsoņu iniciatīva tiesības uz ūdeni. Es gribētu jautāt par sociālajiem pakalpojumiem. Ja runa par iekšējo tirgu un konkurences tiesībām, tad šie pakāpojumi tika izņemti no šo tiesību aptvēruma. Bet vienlaicīgi par to ir jādomā arī par arī startautisku līgumu ietvaros, piemēram, TTIP. Tāpat arī vajadzētu uh, domāt par pašvaldību, arotbiedrību iesaistīšanu, nevalstisku organizāciju iesaistīšanu. Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Kopš es spēju domāt, es vienmēr esmu iestājies par uh, sociālajiem pakāpojumiem. Es esmu vienmēr bijis pret šādu pakāpojumu privatizāciju, jo tas vienkārši nedarbojas. Te ir runa par pilsoņu pamattiesībām, un interesēm. Tieši tāpēc arī valstī vajadzētu iestāties par savu pilsoņu interesēm saskaņā ar tradīcijām un ieradumiem konkrētajā valstī. Tas nozīmē, ka sociālos pakāpojumus nevar vienkārši atstāt iekšējā tirgus diktātam. Bet, protams, es zinu, ka procentuālā ziņā visi uh, pakāpojumi sastāda ļoti mazu daļu iekšējā tirgū, taču es negribētu, lai iekšējā tirgus noteikumi tiktu um, attiecināti arī uz uh, sabiedrībai tik svarīgu segmentu. Esmu pret to. Bet vai mēs varam savā kopā tik lielu auditoriju, lai to visu pierādītu, es domāju, ka tas neko mm, nedos. Mums vajadzēs dārgi maksāt ekspertiem, un es jau zinu, ka ja mēs pat izlēmsim šos sabiedriskos pakalpojumus uh, pakļaut iekšējiem tirgum, tad tas būs pārāk dārgi. Īsti nezinu, vai tā vajadzētu rīkoties. Es vienmēr esmu iestājies par iekšējā tirgus paplašināšanu, bet ir jomas, kur, manuprāt, iekšējā tirgus noteikumi nav piemērojami. Tātad te ir runa par sociālo aizsardzību. Un es domāju, ka sociālajie standārti un iekšējā tirgus noteikumi nav savietojami. Neviens vairs nerunā par Eiropas sociālo modeli, un acīm redzot, tā ir arvien mazāk. Lielas paldies! Mēs daudz runājām par Dienvidu Eiropu. Dažkārt mēs aizmirstam, ka sociālās vajadzības ir arī mūsu kontinenta austrumos. Tieši tāpēc dod vārdu Lietuvas deputātam. Paldies! Junkerkungs, es vēlētos jums uzdot šādu jautājumu. Maksājumi, ko saņem uh, trīs valdības valstis, Rumānija un citas, ir uh, daudz zemāki nekā vidusmēra maksājumi Eiropas Savienībā, kaut arī lauksaimniecības izdevumi neatšķiras. Piemēram, Lietuvā enerģijas izmaksas ir pat augstākas. Lauksaimniekiem ir jāiegādājas tieši tāds pats aprīkojums, tāpēc vienīgie ietaupījumi ir uh, darba spēka izmaksas. Tas rada sociālo spriedzi un, protams, trūkst arī uzticēšanās Eiropai. Lūk jautājums. Budžeta pārskatīšanas laikā uh, eh, 2017. gadā vai būs iespējams pārskatīt maksājumu politiku, tā lai zemākie maksājumi jaunajās dalībvalstīs tiktu uh, pacelti tādā līmenī, lai vairs nebūtu konkurences izkropļojumu, lai uh, pieaugt nodarbinātība un izaugsme šajās valstīs. Šajās valstīs ir ļoti daudz neapstrādātas zemes. Mums būs eh, starpposma pārskats finanšu plānam 2016. un 2017. gadā. Un šajā sakarībā mēs noteikti apspriedīsim jūs pieminētos jautājumus, taču es nedomāju, ka tiks pieļautas kādas dramatiskas izmaiņas attiecībā uz vispārējo finanšu plānu. Prioritātes tika noteiktas jau sarunu un lēmumu pieņemšanas posmā 2013. un 2014. gadā, un uzskatu, ka tās iet pareizajā virzienā. Es, protams, apzinos, kādas ir problēmas jaunajām dalībvalstīm, kaut gan man šis termins nepatīk. Mums ir dalībvalstis, nevis jaunās dalībvalstis. Šīs jautājums tiek ļoti plaši apspriests arī akadēmiskajā pasaulē. Tiek teikts, ka šīs valstis neseņem tik daudz naudas, kā tās ir pelnījušas. Mums ir jāņem vērā arī pirms iestāšanās finanšu palīdzība, kas bija visnotaļ ievērojama. Taču es apzinos šo problēmu un šajā vidusposma pārskatā šī problēma tiks risināta, bet bez jebkādām perspektīvām uz labāku rezultātu. Tātad uzsāksim tagad pēdējo jautājumu bloku. Un man šķiet, ka šī uzklausīšana ir ļoti gara. Nu, nē, tā nav pēdējā. Man vēl ir paredzēts vairākas tikšanās. Pēdējais bloks ir ar ļoti skaistu virsrakstu, taču būs jārunā par nepatīkamiem jautājumiem, jo Eiropas politika ir izgāzusies vairākās jomās. Tātad atklātas Eiropas izveide gan iekšpus, gan ārpus robežām. Šajā pēdējā blokā piedalīsies tikai sieviešu deputātes, tā lai jums atgādinātu par kvotu problēmu Eiropas komisijā un pirmā izteiksies Skā Kēlere. Skā par migrāciju. Liels paldies, ka ieradāties pie mums un atbildēt uz tik daudziem jautājumiem. Es biju ļoti priecīga, kad jūs teicāt, ka jūs aizsargāsiet visas četras brīvības, kas pastāv Eiropas Savienībā. Mums, protams, personu brīvu pārvietošanās ir pats svarīgākā un es noteikti jūs aiz atbalstīšu, ja jūs par to cīnīsieties. Jūs runājāt arī par um, legālu migrāciju, kas arī man patīk, bet gribu runāt par ko citu, par bēgļu krīzi un par legālu un drošu um, bēgļu piekļuvi visā Eiropas Savienībā. Manuprāt, nākamajā Eiropas komisijas sasaukumā šis jautājums būs ļoti svarīgs. Šķiet, ka uh, agrā komisāra pārstāvēja nevis pašu savu nostāju, bet gan dalībvalstu nostāju. Kā jūs nodrošināsiet, lai bēgļi no Sīrijas, Irākas un no daudziem citiem karstajiem punktiem varētu piekļūt Eiropai, lai viņiem nevajadzētu slīgt vidusjūrā? Nedomāju, ka jaunu sienu uzbūve vai Frontex stiprināšana šeit ir pareizā atbilde. Kā jūs rīkosieties? Es domāju, ka Frontex ir daļa no risinājuma. Bet, protams, tam nevajadzētu piešķirt kaut kādas privilēģijas. Es ciemojos Frontex birojā Atēnās, un Frontex budžets ir 80 miljoni, kas absolūti nepietiekami. Viņi nespēja paveikt savu darbu ar šo budžetu, līdz ar to budžets ir jāpalielina. Taču Frontex ir negatīvs instruments. Tas nav iekļaušanas instruments. Tas ir robeža aizsardzības instruments. Un, ja mēs runājam par eh, šo Eiropas Savienības pilsoņu attālināšanos no Eiropas Savienības, tad mums ir jāsaprot, ka šo attālināšanos veicina tas, ka mēs neaizsargājam savas ārējās robežas. Un šajā teritorijā populisti ir ļoti aktīvi. Tieši tāpēc mums nevajadzētu atkārtot to, ko viņi saka. Mums vajadzētu domāt par otru virzienu. Mums vajadzētu arī izmantot pamatotus argumentus. Es patiešām atbalstu to, ka mums vajadzētu organizēt legālo migrāciju. Mēs ļoti daudz runājam par nelegālo migrāciju, bet es gribētu tomēr likt legālās migrācijas jautājumu padomas galdā. Protams, šis jautājums ir ļoti pretrunīgs, taču jo vairāk šie jautājumi ir pretrunīgi, jo vairāk mums par tiem ir jārunā. Es centīšos to darīt. Attiecībā uz nelegālo migrāciju, bēgļiem, patvērumu meklētājiem un tam līdzīgām problēmām jūs noteikti zināsiet, ka padomē ir ļoti liela šķelšanās šajā tām risināšanā taču tas, ka padome nespēja vienoties par pamatprincipiem, nevar būt attaisnojams komisijai atkal un atkal nenākt pie padomes, lai meklētu saprātīgs un loģisks risinājumus. Es patiešām uzskatu, ka mums ir vajadzīgs spēcīgāki solidaritātes rīki starp ziemeļiem un dienvidiem. Es nekad nebiju uh, iedomājies, ka šādas problēmas ir tikai konkrētās valsts problēmas. Te ir runa par geogrāfiju, taču politiskā solidaritāte ir pavisam kaut kas cits. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt daudz devīgāku uh, līdzfinansējumu. Mums ir jāveicina dažādas programmas. Uzskatu, ka mēs pieļaujam ļoti lielu kļūdu Eiropā, jo valstis vien pēc otras atskās eh, papildināt palīdzības un attīstības budžetus. Mēs mēģinām glābt dzīvības, patrulējam pludmalēs, bet mums vajadzētu palīdzēt šiem cilvēkiem uz vietas, vajadzētu risināt viņu ikdienas problēmas. Tā vietā, kā mēs samazinām palīdzības un attīstības budžetus, mums vajadzētu tos palielināt. Mums vajadzētu rekomendēt dalību valstīm padomē 2015. gada martā to darīt. Mēs patiešām neesam vispār sasnieguši tūkstošgadas attīstības mērķus. Mums vajadzētu nodrošināt spēcīgāku sadarbības politiku Eiropā. Nepietiek uh, tikai ar to, ka mēs sakām, ka esam lielākais donors pasaulē. Mēs galu galā esam bagātākais kontinents, mums tas ir jādara. Par to vēl būs jārunā. Es redzu, skāseju, ir ļoti daudz jautājumu, bet mums ir jāturpina. Došu vārdu Julijai Rēderei no Pirātu partijas Vācijā. Un es gribētu, lai Helga Tripele izsakās tūlīt pēc tam, un lai jūs varētu sniegt atbildes kopā, jo mums patiešām ir jāpasteidzas. Kodājumais Junkerkungs, es vēršos pie jums Eiropas Pirātu partijas vārdā. Dass dieses Thema so prominent auch in Ihren fünf Es äh, gribētu runāt par Eiropas äh, tiesībām, kas arī ir iekļautas jūsu prioritātēs äh, par autortiesībām. Ļoti daudzi uzņēmēji un arī cilvēki ļoti bieži pārkāpja autortiesības internetā. Iespējams, tas notiek pat neapzināti, bet tam ir negatīvas sekas un tiek apdraudēta daudz cilvēku eksistence. Ko jūs darīsiet kā komisijas priekšādātājs, lai uh, šīs tiesības varētu viegli saprast un arī ievērot? Vai ir uh, vajadzīgs uh, kopējs uh, Eiropas uh, autortiesību termins, un ko, kurš komisārs Eiropas komisijā būs atbildīgs par šiem jautājumiem. Junkerkungs, sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū. Labrīt! Jūs paudāt savas intereses par digitālā vienotā tirgus izveidi, un jūs teicāt arī, ka jūs interesē harmonizētas autortiesības Eiropas Savienībā. Es gribētu zināt, kāds ir līdzsvars starp uh, harmonizāciju un kultūras daudzveidību. Vai jūs stiprināsiet arī morālās tiesības, domājot par autortiesību uh, jautājumiem? Un uh, tāpat, vai vajadzētu mainīt uh, līgumtiesības, lai autori un autortiesību īpašnieki būtu labākās sarunu pozīcijās? Um, also, wenn es um Urheberrechte geht. Äh, bin ich zu, äh, nicht zu allen Schandtaten, aber zu größeren Bewegungen äh, äh gerne bereit. Ich bin wirklich der Auffassung, dass wir eine Wachstums- und Beschäftigungschance in. Es domāju, ka šeit pastāv iespēja kaut ko mainīt. Pastāv, ka digitālajā tirgu ir iespējama izaugsme un mums vajadzētu arī pielikt punktu Eiropas digitālā tirgus fragmentācijai. Mums ir pārāk daudz atsevišķu regulātoru, mums ir pārāk daudz atšķirīgu nacionālo noteikumu, un vajadzētu pielikt ļoti daudz spēku, lai to visu harmonizētu un vienkāršotu. Mums ir uh, jāņem vērā visas uh, šīs lietas. Autortiesības īstenībā e, ir jautājums, kas e, mūs interesē jau kopš 2001. gada. Jau 13 gadus mēs par to spriežam. Un e, š, pa šo laiku ir notikušas ļoti lielas izmaiņas. Tagad mums patiešām vajadzētu nopietni pievērsties autortiesību jautājumiem. Ir jānodrošina, lai šie jautājumi būtu skaidrāki, e, saprotamāki un arī vieglāk piemērojami Mums ir vajadzīgs viens instruments, kas ļautu mobilizēt Eiropas eh, digitālo potenciālu. Es eh, esmu ļoti sensitīvs attiecībā uz autortiesību jautājumiem. Es nekad neakceptētu, jo tas pilnīgi runā pretī manai izglītībai un arī temperamentam, ka radoši cilvēki tiek uzskatīti par tādiem pašiem, kas, teiksim, ražo plastmasu. Tātad tie runa par dzīniekiem, par žurnālistiem, par māksliniekiem, par dziesmu autoriem vai režisoriem. Šo darbu vajag respektēt un tieši tāpēc autortiesību jautājumi ir tik svarīgi. Vienlaicīgi ir jārespektē mākslinieki un radošo profesiju pārstāvji. To es teiktu ikvienam, jo, ja mēs vēlamies veicināt digitālo tirgu, tad mums ir jārespektē radošās izpausmes. Bet uh, eh, nāsmu intermitents. Un eh, kura būs, kurš būs atbildīgais ģenerāldirektorāts, vai tas paliks pie iekšējā tirgus jautājumiem? Es patiešām apsveicu jūs, jo jums jau ir bijusi iespēja risināt šos jautājumus, bet man šie jautājumi tikai nāk priekšā. Es neesmu par to vēl domājis, bet noteikti būs kāds komisārs, kas būs atbildī, atbildīgs par uh, Uh, digitālo jomu un atradīsim arī ģenerāldirektorātu, kas par to rūpēsies. Nezinu, vai iekšējais tirgus ir piemērotākā vieta, kur par to runāt. Bet, nu, jā, man noteikti būs vēl daudz jautājumu, ko risināt. Noteikti, ka būs arī ļoti interesantas diskusijas par šiem daudzajiem aspektiem, ko jūs pieminējāt. Uh, Tagad ļoti interesanta tēma - Judita Sargentīnī par naudas atmaskāšanu. Voorzitter, ik spreek Nederlands. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es runāšu Nīderlandiešu valodā Junkerkungs. Man īpaši acīs iekrita fakts, ja jūs sacījāt, ka attīstības palīdzība 0,7% IKP nav pietiekami. Tāpat sakot, ka pilnīgi caurskatāmība multinacionālos uzņēmumos ir nepieciešama arī saistībā ar viņu nodokļu maksājumiem. Jūs teicat, ka caurskatāmībai ir jābūt pamat noteikumi. Esmu referente naudas atmazgāšanas ziņojumā kopā ar kolēģi no Eiropas Tautas partijas. Mēs sāksim sarunas ar jums un padomu pavisam drīz Un esam uh, šobrīd uh, aizņemti ar to, ka strādājam pie uh, patieso labumu guvēju noskaidrošanas un vai varam šajā jomā balstīties uz jūsu atbalstu. Sākotnēji komisija nevēlējās atbalstīt e, šo ideju, komisārs Banjē vairāk vai mazāk to pieņēma. Mana valsts un arī jūsu valsts Luksemburga nav pārāk e, atbalstoša, bet man ir nepieciešama komisijas atbalsts, lai šis priešlikums varētu tikt īstenot. Jūs varat e, paļauties uz manu atbalstu ar jā viena nepietiek. Es varu teikt, ka jūs noteikti varat paļauties man atbalstu. Tātad Benelux uh, eh, saprašanās pavisam īsi un skaidra Heidi Hautelā no Somijas ir nākamā par tiesiskumu. Jā, paldies. Vēlos uzdot jautājumu par tiesiskumu. Mēs daudz runājam par Eiropas vērtībām, kuras mēs popularizējam pasaulē, bet saistībā ar tiesiskumu pašā Eiropā ir daudz problēmas. Nesenie notikumi Ungārijā, jautājums par to, cik šī sabiedrība ir brīva. Līdz ar to, manuprāt, ir ļoti svarīgi veicināt tādu mehānismu īstenošanu, kas palīdzēs mums novērtēt cilvēku tiesību līmeni šajās valsts, ievērošanas līmeni. Kopenhāgens komisija, protams, ir ļoti svarīgi darbi veikus arī saistībā ar tieslietu sistēmas neatkarību, bet daudz kas vēl darāms. Tomēr praksē dalību valstis nevienmēr ir uh, to īstenošanas. Tagad jums, kā komisijas priekšsarētājiem, būs liels iespēja situāciju uzlabot. Vai jūs plānojat kaut ko darīt un rīkoties attiecībā uz situāciju Ungārijā? Par Ungāriju jau es viss pateicu un e, iznākums bija zināms. Uh, <laughs> ich e, e, bin der Auffassung, dass es uzskatu, ka komisija jūsu pieminētajā jomā, aizajošā komisija, ir daudz ko labu paveikusi. Viviana Redinga tīpaši. Es turpināšu šo iesākto darbu, jo tas ir arī uzticamības jautājums. Mēs nevaram visai pasaulē nepārtrauktīvi mācīt mongoļiem, ķīniešiem un citiem, kā viņu valstis ir jāpārvalda, kā viņu tieslietu sistēmas jāorganizē. Um, ja mēs vēlamies mācīt, kā ir uh, jāvā, jāpārvalda valstis un mums jā, jārāda piemērs. Un ja mums šī situācija pašiem nav pietiekama laba, tad eh, tā ir jāuzlabo. Šeit nav runa par raganu medībām, par konkrētām valstīm, bet eh, esmu pārliecināts, ka mēs esam uz vērtībām balstīta politiska sistēma. Tas varbūt nav labas, eh, labākais jēdziens, bet uzskatu, ka Šīs vērtības, kurām mēs balstamies, eh, tās mums ir eh, arī jāpārbauda regulāri. Ir vairākas valstis Eiropas Savienībā, kuras eh, situācija ir tāda jāpārbauda. Ir arī septītais pants līgumā. Nevajadzētu aizmirst, ka tas tur ir. Ir labs iemesls, kāpēc šis pants tur ir iekļauts. Redīns kundzei eh, vēl ir visādi citi pasākumi. Pirms tiek īstenots, pielietots šis pāns. Es uzskatu, ka ir jāsadarbojas ar Vērniecijas eh, komisiju. Viņiem, protams, ir daudz specifiskākas zināšanas un kompetenci šajā jomā. Man tas noteikti ir svarīgs temats so könnte es sein, dass. Vai tas varētu būt, ka kļūstot par komisijas priekšsēdētāju, ka tu tiešām atbalstītu jaunu instrumentu, līdzīgi kā Kopenhāgenes komisija? Jautājums vienmēr ir par to, kā skatīt šo aptvērumu, kur dažas problemātiskās valstis, kā Ungārija, kā, kā uztver šo situāciju. Es uzskatu, ka šis temats ir svarīgs, mums tas ir jārisina. Jautājums, vai mums vienmēr pašiem ir jārisina šis jautājums, tas ir cits jautājums. Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā e, nevajadzētu izturēt, it kā mēs būtu vienīgās iestādes pasaulē, kas var to darīt. ka ir pietiekami eh, daudz eh, iestādes, kas ir eh, spējīgs to risināt. Ir, ir jāizmanto to starptautisko organizāciju kompetence, kas to ir uzkrājuši, eksistēju daudz ilgākus gadus nekā Eiropas Savienība. Ja mēs nevarēsim atrast nevienu, kas veic šo darbu, tad mēs uh, darīsim to paši. Bet, ja ir kāds, kas to var darīt labāk, tad uh, pie tā arī paliksim. Pēdējais jautājums eh, Terī Ranke par LGBT personu tiesībām. Viņa ir no Vācijas. Labdien, Junker kungs! prieks jūs redzēt. Noslēgumā vērējos eh, pajautāt par svarīgu jautājumu - vienlīdzību, nediskrimināciju. Divas sabiedrības grupas, eh, kur mēs eh, uzskatām, ka viņi saskaras ar milzīgu diskrimināciju visās sabiedrība, tātad sievietes un LGBT personas. Jūs pieminējāt šīs problēmas iepriekš, tik pieminēts arī problēma ar sieviešu pārstāvniecību komisijā. Uh, Un Eiropas līmenim ir atbildība nodrošināt to, ka visi cilvēki var pilnībā īstenot savas cilvēktiesības. Un pilsoniskās tiesības e, iepriekšējā komisijas sasaukumā, skatoties uz maternitātes atvaļinājumu direktīvu, daudz kas tika paveikts. Uh, dzirdam, ka komisija vēlas atsaukt šo direktīvu. Tas mums rada satraukumu, jo uzskatām, ka šis darbs ir jāturpina, maternitātes atvaļinājuma direktīvas, un tāpat arī stratēģija cīņā ar homofobiju tik pieņemta iepriekšējā sasaukumā, un cīņa pret diskrimināciju LGBT personam Man konkrēti jautājumi šādi. Kļūstot par komisijas priekšsēdētāju, vai jūs atbalstītu stratēģiju pret homofobiju eh, lai, no komisijas puses, un otrkārt attiecībā uz maternitātes atrunājumu direktīvu, vai jūs atbalstat, ka tas tiks eh, atkārtot iekļauta komisijas darba kārtībā? Paldies. Jūsu aprakstītās problēmas man ir labi zināmas, vismaz jūsu aprakstītā situācija zin, man ir zināma. Es atbalstu to, ka komisija organizētu un finansētu kampaņu pret homofobiju. Homofobijas uzskatu par paliekam no veciem laikiem, kur vispār nedrīkstēja pastāvēt. Yeah. Preddiskriminācijas jomā esmu gatavs aktīvi strādāt. Eh, tas skar, protams, ne tikai homoseksuālus, bet arī citas personas, kas saskarās ar diskrimināciju. Eiropa ir ietveroša konstrukcija. Jautājums, vai eh, likumdošanas jomā ir jārīkojas eh, jūsu pieminētajās jomās, attiecībā uz LGBT personām. Tur es neesmu tik pārliecināts. Jo tur lielā mērā runa ir par ģimenes tiesībām, kas ir dalību valstu kompetencē. Es nedomāju, ka mēs daudz ko panāksim, mēģinot pieņemt Eiropas līmenī likumdošanu šajā jomā. Bet tie ir divi atšķirīgi jautājumi. No vienas puses skaidri uh, pateikt, uh, ko mēs īsti vēlamies, kas ir nepieciešams Eiropas līmenī, un otrkārt instrumentu izvēle, kas visdrīzāk būs uh, nacionāla līmeņa likumdošanas normas, nevis Eiropas līmeņa. Tur ir subsidiaritātes princips, bet tas gan uh, nenozīmē, ka mums nav nekas sakāms par šīm jomām. Man pašam jāsaka, ka Es labprāt darbotos Eiropas līmenī pie šīm jautājumiem, bet neesmu pārliecināts, ka tas e, dos rezultāts. Varbūt ne saturiski, bet e, tīri principiāli. Ģimenes tiesības ir nacionālā kompetence. Un, un par maternitātes uh, direktīvu. Jā, nu, tas nebija nejauši. Es vakar jau izteicos par šo jautājumu. Neesmu īsti pārliecināts vai komisija ir atsaukuši šo direktīvu. Man saka, it kā viņi taisās to darīt. Es zinu šo strīdīgo procesu, kas tur eh, bieži vien notiek eh, komisijā un arī šeit. Komisijā mēs diskutēsim par to, vai mēs atgriezīsim šo dokumentu atkal uh, darba kārtībā, bet katrā ziņā mēs strādāsim pie šī jautājuma. Priekšsēdētāji, nu jā, tas bija pēdējais tematiskais bloks šajā uzklausīšanā. Liels paldies, Žanklod! Un varbūt ļaušu Filipam eh, noslēgumam pateikt eh, kaut ko. Jā, es zinu, ka Žanklodam ir maratons, skrienam šodien, vēl trīs uzklausīšanas, tā kā pavisam īsi secinājuma kopsavilkums. Es balstīšos uz to, ko viņš sacīja tāds uh, eh, starp paudžu pieeja budžetam. Mums līdzīgi pieeja bija arī politikai, paskaroties uz tām politikas jomām, kas pēdējos piecus gadus ir īstenots Eiropā, redzam, ka ar tām nav varētu samazināt nacionālos eh, publiskos parādus un ir pieauguši sociālai, sociāls parāds, arī deficīts eh, vidas jomā. Mums ir arī jāskatās finanšu deficīta mazināšanas uh, iespējas, to var samazināt, atmaksāt. Sociālo deficītu var samazināt tikai tad, ja tiek sabiedrībā mazinātas eh, atšķirības, bet vides deficītu nevar samazināt. Ja tas ir izveidojies, to nevar izmantot, eh, nevar izmainīt. Eh, ja klimata situācija pasliktinās, tā nav tik vienkārši sarunu rezultātā mainām, ar dabu sarunas nevedīsi. Uh, Mēs eh, ceram, ka Žāns Klots būs komisijas priekšsēdētājs, kas varēs mainīt lietas eh, komisijā ne tikai attiecībā uz finanšu deficītu, bet arī uz sociālo un vidas deficītu. Jo mūsuprāt, tas ir eh, tas, kas ir visvairāk nepieciešams mainīt kursu šajās jomās, un par to mēs debatējām un turpināsim to darīt, lai pieņemtu lēmumu. Paldies Žanklodam eh, Junkaram par viņu precīzajām atbildēm, intelektuālo godīgumu, atklātību, ar kuru viņš atbildēja. Mēs bieži vien nedzirdam no politiķiem eh, tiek tiešām skaidri eh, pateikt, ka kāda joma nav viņa kompetence, viņš nevar atbildēt. Paldies Žanklodam Junkaram par laiku, kur viņš pavadīja ar mums šorīt. Paldies visiem! par precīzi formulētiem jautājumiem un laika ievērošanu. Paldies, Žan Klodu, un lai veids maratonā!